All right. Now there are a couple of announcements. Daži paziņojumi. Gālerkungs, labdien. Daži paziņojumi. Un pēc tam mēs ķersimies pie mūsu darba kārtības. Gribu jūs informēt, ka sakarā ar dramatiskajiem notikumiem Kijevā, kuri ir pieņēmuši tādus apmī, apmērus, kas ir grūti saistām ar sākotnējiem iemesliem, un ņemot vērā komisijas un augstā pārstāv, augstās pārstāvis paziņojums Broka kungs, tā skaitā ir devies uh, uz Kijievu, lai sakot situācijai un strīdīgiem likumiem, kas tika pieņemti 16. datumā. Tāpat arī komisārs Hūle, Fīle būs eh, Kijevā jau šovakar. Augstā pārstāv dosies turp trešdien, bet arī pārējais nedrīkst novērst mūsu uzmanību no dienvidu kaimiņu valstīs, it īpaši Eģiptē notiekošām Tāpat eh, drīzumā notiks diskusijas ar ārējās darbības dienestu par iespējamo viedokļu apmaiņu attiecībā uz notikumu attīstību šajā valstī. Un visbeidzot, tā kā kopā ar mums ir Tunisijas vēstnieks, gribētu sveikt viņu sakarā ar konstitūcijas pieņemšanu, kas notika vakar, pareizāk sakot šodien. Un Šo jautājumu mēs arī drīzumā skatīsim kopīgi. Un tagad Bukikjo kungs, atvainojieties nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Bukikjo kungs, Venēcijas komisijas priekšsēdētājs, ir šodien kopā ar mums, un viņš runās par politiskajām pārmaiņām Tunisijā, tāpat arī viņš pieskarsies Turcijas notikumiem un mazliet pastāstīs par situāciju Lībijā. Vārds jums! Paldies priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Vispirms es vēlos jūs eh, apsveikt sakarā ar šīs dienas datuma izvēli Tunisijas notikumu skatīšanai. Pagājušā naktī Tunisijas parlaments ar 200 balsīm pār 12 pret 4 atturoties ir pieņēmis Tunisijas jauno konstitūciju. Šorīt pār to izteicās valsts prezidents, jo parakstīšana notika šodien. Sākot no 11. es piedalījos šajā, gribēju piedalīties šajā parakstīšanā, taču tā kā man bija jāuzstājās jūsu priekšā, mūsu pārstāvis atrodas eh, Tunisijā. Mēs šeit varam runāt par nacionālas vienotības simbolu. Prezidents runāja par mūžīgo vērtību dienu, par Tunisijas avangardistiskajām eh, pieejām un ļoti svarīgiem notikumiem kopumā šodien, kas notiek Tunisijā. E, priekšsēdētāji dāmas un kungi, 2011. gada martā es pirmoreiz apmeklēju Tunisiju pēc revolūcijas. Es tikos ar mēdījiem, pilsonisko sabiedrību, ar daudzām citām eh, politiskām personām un juridiskās pasaules personām. Tāpat arī vairāki parlamenta pārstāvi, kur gan šodien nav klāt sēžu zālē, bija klāt attiecīgajā gadījumā, kad tikās taiskaitā Eiropas diplomātijas pārstāvi pusdienās, un šajās pusdienās tika lemts par aptauju un par iespēju runāt pār demokratizāciju Tunisijā. Tajā brīdī mana likme bija septiņi pret desmit attiecībā uz valsts demokrātiskajām pārmaiņām, un manējā mans vērtējums bija visaugstākais, citi deva no viens līdz pieci. Un iespējams, ka Tanī brīdī man likās, ka es esmu pārlieku optimistisks, taču šodien varu paust savu gandarījumu, jo mans optimists izrādījās, ka ir vietā, un gribu caur vēstnieku nodot savus sveicienus Tunisijas tautai. Tagad daži vārdi par konis, konstitūciju, kas ir pieņemta un parakstīta šodien. Iesākumā daži vārdi par tā sagatavošanu. Konstitūcijas sagatavošana tika uzdota darba grupai, kurā būtu varējusi izmantot iepriekšējās iestrādnes, taču tā tomēr sāka darbu pie tīri baltas lapas. Un darba laikā notika konsultēšanās ar sabiedrību, Darbs notika augstā juridiskā līmenī ar lielu atvērtību. Viedokļu apmaiņā ar ekspertiem un arī ar Venēcijas komisijas ekspertiem. Tas deva iespēju nodrošināt augsta līmeņa darbu 2011. un 2012. gadā, kad notika periodiskas sanāksmes starp Venecijas komiteju un sešu eh, darba grupas komisiju pārstāvjiem, tika runāts par šariātu kā tiesiskuma avotu par eh, nāves soda paredzēšanu, par eh, sievietes papildinošo lomu attiecībā uz vīrieti, par attiecībām eh, ar Izraēlu un tā tālāk 2013. gadā pēc vairākām ideoloģiskām debatēm. Taiskaitā pragmatiskām un ļoti asām neviens no šiem ieteikumiem konstitūcijā nepalika. 2013. gada jūlijām Mēs sniedzām formālu atzinumu konstitucionālajai grupai par paveikto darbu. Šo atzinumu skatīja darba grupas locekļi un lielais vairākums no viņiem ņēma vērā mūsu ieteikumus, kurus arī iestrādāja tekstā. Tāpat gribu norādīt, ka jauno konstitūciju pieņēma Tunisijas tauta. Konstitūcija nav tikai jāproklamē pamattiesības un jāorganizē orga, attiecības starp valsts struktūrām. Tai ir jāiedveš no, tautai piederības sajūta, lai tā apzinātos, kā savu vienotību ar valsti. Un jaunais teksts tik tiešām atspoguļo šodienas Tunisijas tautas centienus. Tas dod iespēju cerēt, kā Tunisijas tauta izjutīs patiesu apņēmību attiecībā uz savu jauno konstitūciju. Runājot par visu laiku, ko šis darbs ir aizņēmis, tri, darba gatavošana trīs gadu garumā, un es vairāk kārtu atceros, jo jūs zināsiet, kā bija noteikti savā laikā termiņi, kas tika regulāri pārsniegti, un vairāk kārtīgi man bija iespēja uh, norādīt, ka konstitūcijai ir jābūt labai, ir jāizmanto laiks, neatliekot neko uz vēlāku, bet rezultātam ir jābūt labam. Un galu galā es uzskatu, ka trīs gadi iespējams, ka tas ir samērā ilgs laiks, tomēr tāds bija nepieciešams. Tāpat jāpatur prātā, kā sagatavošanās darba grupai bija citas kompetences, e, pieņemt likumus par dažādiem tēmatiem, un tāpat bija nepieciešams samērā ilgs laiks, lai sagatavotu iekšējo reglamentu, un beidzot tā varēja ķerties ar nelielu kavēšanos pie sava pamatu uzdevuma. Tāpat arī bija politika politiski šķēršļi, pat traģēdijas, at, e, atentāti, kas visu procesu kavēja. Tālāk runājot par konstitūcijas saturu. Projekts tika grozīts pat līdz vakardienai. Bija dažādi grozījumi, kuru galīgā teksta vēl nav manā rīcībā, taču kopumā varam būt gandarīti par konstitūcijas saturu. Pirmkārt, tas ir valsts pilsoniskais raksturs, balstoti, kas ir balstīts uz tautas gribu, tautas eh, eh, primaritāti. Islams ir Tunisijas reliģija. Tas ir daudz labāk formula, labāks formulējums nekā islāms kā valsts reliģija. Tādējādi ir burgības formulējums no 56. gada konstitūcijas pārņemts, kura mērķis bija veicināt laicīgumu Tunisijā. Domāju, ka tas ir solis pareizā virzienā. Ir augsts pamatiesība aizsardzības līmenis. Pašreizējā konstitūcija ņem vērā lielāko daļu pamatiesību, kas ir atzīta startautiskos e, līgumos pie manifestēšanas, biedrošanās brīvības un tā tālāk. Tāpat kā jau Venēcijas komisija iesaka, ir norādīts, ka šīs tiesības ir, jā, tām ir jāpastāv demokrātiskā saci, eh, sabiedrībā. Pilsoņu, vīriešu un sieviešu dzimtē tiesības tiek garantētas bez ierobežojuma. Tāpat valsts sekos, lai nodrošinātu sieviešu pārstāvību eh, ievēlētajās eh, asamblējās. Līdztiesības starp sievieti un vīrieti tāpat ir paredzēta ir klauzula, kas paredz vien, iespēju vienlīdzību, lai nodrošinātu nodrošinātu grupu atšķirības. Tāpat tiek garantētas individuālās tiesības uh, Pāriesim pie politiskā režīma. Semiprezidentiāls Re, režīms prie, eh, priekšsēdētājs tiek ievēlēts divās eh, kārtās uz eh, piecu gadu periodu. Tas ir ļoti noderīgi, jo var izvairīties no autoritārisma. Prezidents ir atbildīgs parlamenta priekšā. Prezidenta pilnvaras ir ievērojamas, viņš ir atbildīgs par ārlietām, aizsardzību, nacionālo drošību. Varētu būt eh, kompetenci konflikti starp premjerministru un prezidentu, tomēr ir konstitucionālā tiesa, kā tas ir paredzēts konstitūcijā, kurai ir jābūt neitrālai, objektīvai un kurai jārisina šādi iespējami kompetenču konflikti starp prezidentu un premjerministru. Tiesu varas neatkarība. Ļoti strīdīgs jautājums Tunisijā. Konstitūcijas projekts pārēdz neutralitātes un godīguma principu tiesnešiem un to neatceļamību. Tiek paredzēts eh, tiesu augstais, eh, tiesu augstā maģistratūra, tomēr ar to nav pietiekami. Viens no galvenajiem uzdevumiem, lai konstitūcijas darba grupa vai eh, kas, ir jā, kas būs jārisina pēc parlamenta ievēlēšanas, būs Tunisijas tiesu sistēmu reformēšanam un pakāpeniski stājoties spēkā piemērošanas likumiem, konstitutīvā asambleja darba grupa turpinās īstenot likumdevēju vāro. Vēlēšanām ir jānotiek četru mēnešu laikā pēc konstitūcijas eh, spēkā stāšanās, bet domāju, ka tās notiks visdrīzāk rudens sākumā, kas jau ir e, ļoti labi. Un Hanuči partijas vadītājs jau ziņoja, ka tas vēlas organizēt vēlēšanu periodā no jūnija līdz oktobrim. Domāju, ka ja citas politiskās partijas tam piekritīs, tad mēs varam cerēt uz uh, drīzām vēlēšanām šogad. Tālāk vēlēšana likums. tiks sagatavots tuvākajās sešās nedēļās, iespējams, ka tas neizklausās realistiski, taču, manuprāt, jau ir labi vēlēšanu likuma projekti un darbs virzīsies ātri vēl jau vairāk tāpēc, ka Centrālā vēlēšana komisija ir izveidota ir iecelti tās deviņi locekļi. Benžafā savas uzstāšanās beigās sacīja, ka darbs eh, nav pabeigts vēl, ka ir jāapstiprina demokrātiskie principi, prioritāte būs ekonomika, tirgus atvēršana. Šeit ir runa par demokrātisku institūciju veidošanu un strādāt pie Tunisijas attīstības. Priekšsēdētāji, es domāju, ka šodien mēs varam sacīt, ka mēs atbalstām Tunisijas modeli, kas ir tā vērts, lai to eksportētu citās reģionu valstīs. Paldies! Es varu, tā kā mēs runājam par šo reģionu, tad es tālāk runāšu par Tripoli. Es no 7. līdz 9. janvārim biju Tripolē un situācija vieš bāžas. Ir kongress, jeb Lībijas parlaments, kurš, kuram vairs nav iedzīvotāju uzticības, premjers Alzeidans, kurš nebauda iedzīvotāju un daļas parlamentu uzticību, tādējādi situācija ir nestabila. Tad, kad es tur biju, tad ar kongresu mēs apspriedām divus, trīs jautājumus. No tiem pirmais, vai kongresam ir jābeidz eh, mandāts 7. februārī, kas nav norādīts nevienā konstitucionālā tekstā, ir noteikti termiņi dažādiem kongresa uzdevumiem, bet nekur nav teikts, ka kongress e, savas funkcijas pārtrauc 7. februārī. Visdrīzāk tas turpinās darbu. Tāpat ir neusticības izteikšanas priekšlikums premjerministram, bet līdz šim vēl neviens politiskais spēks nav spējis savākt nepieciešamās 120 balsis neusticības izteikšanai, un arī mēs runājam par konstitutīvo asamblēju. V 60 locekļi ir iecelti, vēlēšanu komisijā un vēlēšanas varētu notikt februāra otrajā pusē. Tas vieš cerības. Komisija ir iecelta šaurāka nekā Tunisijas eh, konstitutīvā asambleja, kas eh, nodarbosies tikai ar konstitūcijas veidošanu, sāks darbu, un mēs ziņojam par savu gatavību viņiem eh, sniegt atbalstu ir problēma ar mi minoritātēm, amazigiem, tuarīgiem, citiem, kuri pieprasa atzīt viņu valodu kā valsts valodu nākošajā konstitūcijā. Taču es domāju, ka šie jautājumi varētu nākotnē tikt atrisināti. Es arī norādīju, ka valodas jautājums ir svarīgs, tāpat arī ir citi minoritāšu jautājumi, tādi kā tiesības uz izglītību, kultūru, uh, tiesības uz radio televīzijas stacijām, un šajā sakarā man bija e, tikšanās ar amazīgu padomi un norādīja, ka mēs mēģināsim garantēt vislabāko minoritāšu tiesību ievērošanu Lībijā. Lūk, tādā veidā attīstās situācija. Tālāk Turcija. Šeit man ir labas ziņas. Mēs bijām nobažījušies par likumu attiecībā uz um, prokuroru un tiesnešu iecelšanu, kas uh, salīdzinājumā ar 2010. gada likumu bija um, krietni, krietni regresīvāks un tik tiešām lai gan tieslietu ministrs vēl aizvien vada minēto padomi, tomēr ir bijusi tikai viena reize, kad viņš ir vadījis eh, darba padomu. Priekšlikums ir daudz tālajošāks, tieslietu ministrs varētu iegūt daudz vairāk pilnvaru, ne tikai formāli, bet arī konkrēti. Un šobrīd Kā jūs zināt, Čičeks, Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs, pirms divām dienām ir paziņojis, ka diskusija par jautājumiem attiecībā uz prokuroru un tiesnešu augsto padomu ir pagaidām pārtraukts. Tāpat valdība ir apņēmusies diskutēt ar opozīciju, ar citiem politiskiem spēkiem pār ilgāka termiņa reformām un redzēsim, kāds ir rezultāts. Taču vismaz uz šobrīd bīstamākie punkti ir novirzīti eh, otrajā plānā. Eh, Tiešām esam saņēmuši ārkārtīgi daudz svaigas jaunas informācijas. Bet, nu, diemžēl pūkstens četros diskusijas par visiem šiem jautājumiem mums būs jābeidz, un tāpēc es gribētu lūgt visus turpmākos runātājus, kas ir sarakstā, tomēr, nu, izteikties lakoniski, uh, un piešķiršu katram tikai vienu minūti. Vispirms Salafrānks kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies Venecijas komisijas priekšsēdētāji. Gribu pateikties par paveikto darbu ne tikai Eiropas ar valstīs, bet arī citās valstīs tādās kā Ukraina, kur jūsu devums ir bijis liels. Paremē el reloj, senor presidente. Stop, stop the watch, Mr. Priekšsēdētāji, apturiet pulksteni uz brīdi gribēju pateikties par paveikto darbu ne tikai Arābu pavasara valstīs, bet arī citās, kurās ir vērojamas grūtības, kurās notiek demokrātiskā pārmaiņu procesi. Domāju, kā jūs to norādījāt, Tunisijas konstitūcijas jautājums mūs ir nodarbinājis um, ilgi, rezultāts ir iepriecinošs un Visdrīzāk eh, vēlēšanas notiks jau šogad. Gribētu zināt, kāda ir ceļa kārta vēlēšana procesam un kā tas tiks veidots un vai ir domāts par termiņiem, kā paveikt šos darbus. Mēs uzklausījām arī to, kas ir paveikts Lībijā, bet gribētu zināt, kāds ir vērtējums ņemot vērā jūsu pieredzi kā Venīcijas komisijas priekšsēdētājiem attiecībos e, neseno Ēģiptes konstitūcijas tekstu. Vai tas varētu būt uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo konstitūciju, bet būtu ļoti noderīgi mums uzzināt nopietnu vērtējumu no jūsu viedokļa, ņemot vērā notikumus šajās valstīs. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies, saka priekšsēdētājs Talā Gomešs kundze. Vienu minūte, pusotru minūte. Liels paldies. Viskaikju kungs ārkārtīgi priecājos jūs šeit redzēt. Un paldies par pastāstīto, bet gribu jums sveicāt lauko. Vai varat sniegt mums vairāk informācijas par atsevišķiem ļoti būtiskiem elementiem par konstitūcijas konstitūciju? Mēs, protams, priecājamies, ka tur notikumi virzās uz priekšu. Respektīvi. Kas tiek runāts par šariāta likumiem? Mēs taču zinām, cik tas ir aktuāli ne tikai Tunisijā, bet arī pārējās reģionu valstīs, kaimiņu valstīs. Mums būtu ārkārtīgi interesanti uzzināt, kādu risinājumu viņi grasās pieņemt Tunisijā šai kontekstā. Nu, turklāt, vai jums šķiet, ka tas stiprinās tiesu iestāžu neatkarību, jo tas ir viens no problēmu jautājumiem Tunisijā? Un visbeidzot, cik tā saprotu no tā, ko esmu līdz šim lasījusi, tad runājot par starptautisko valodu konvenciju, šķiet, ka um, šāda veida pieeja varbūt nebūtu tā pati veiksmīgākā, jo tur, protams, arī iekļauts noteikums, ja vien tas nav pretrunā ar konstitūciju. Nu, galvenais tomēr ir šī tiesu iestāžu neatkarība. Bet, kā jau jūs teicāt, es domāju, tas tiešām ir būtisks solis uz priekšu par Lībiju runājot. Nu, te esmu ārkārtīgi satraukusies. Jau kopš novembra tiešām ir būtisks problēmas ar drošību. Un gribu jums vaicāt, tāpat arī par Ēģipti un e, Turciju, vai vai izņemot to, ka šis likums netika pieņemts, jums ir informācija par kādiem citiem draudiem, kas varētu rasties tiesu iestādēm un tiesu sistēmai kā tādai? Uh, Paldies tālāk, Dafa kungs. Priekšādātā labu pēcpusdienu jums. Man bija ārkārtīgi liels prieks, protams, dzirdēt, ka likumdošanas process Turcijā ir apturēts. Un vismaz netiks tagad tūlīti pieņemt šis jaunais likums par tiesnešiem un prokuroriem. Bet es domāju, ka mēs nedrīkstētu krist maldināšanā un nedrīkstam maldināt arī parlamentu, nedz arī citus par to, ka Turcija šobrīd nebūtu krīzē. Tā ir, tā piedzīvo šobrīd būtisku valsts institūciju krīzi. Viņi ir gandrīz nonākuši tik tālu, ka tiek pārkāpti pat Kopenhāgenes kritēriji. jo tā vien šķiet, ka viņi nesaprot, ko nozīmē varas nodalīšanas princips. Un viņiem, protams, jāvirzās uz priekšu šos kritērijus nepārkāpjot. Premjers Erdogans bija Briselē pagājušajā nedēļā Nu, un viņa runa, tā teikt, bija, nu, tīri formulējumā uzlabota, tāda sakārtotāka. Daudz maigāka retorika tika izmantota nekā iepriekš. Bet tāpat laikā viņš turpināja atlaist tiesnešus un prokurorus Turcijā, nu, tādos diezgan plašos apmēros tas rada bažas. Un tāpēc mans jautājums ir lūkāts. Vai jūs uzskatāt, ka Čičaka kungs pavisam nopietni ir gatavs iesaistīties darbā ar Venēcijas komiteju, komisiju? Lai uzlabotu šī likuma projekta formulējumu. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Merci. Arabatu euh. nākošā runātāja. Paldies. Gribētu apsveikt tunisiešu darbu. Konstitūcijas sakarā darbs bija tik tiešām grūts, taču, manuprāt, tas ir vainaglīs panākumiem, un es apsveicu Tunisijas tautu par paveikto darbu, kā darbu, kas ir drosmīgs un gudrs. Mans jautājums attiektos uz Magreba valstīm. Pirmkārt, par sociālajām tiesībām vai jaunajā konstitūcijā tiek minēts sociālo tiesību jautājums. Jo, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi ņemot vērā notiekošo un to, kā integristu partijas izmanto sociālo jautājumu, lai nonāktu pie varas. Demokrāti mm, ir jābūt eh, klātesošiem pie šī jautājuma. Tāpat jūs sacījāt, ka Benžafārs pieminēja, ka ir jāatver tirgus. Vai Tunisija nevarētu izdarīt tādu pašu kļūdu kā Eiropā, konkrēti nodoties ekonomiskā liberālismu politikai. Un visbeidzot, pār Magrib Savienību. Zinu, ka Merzukī kungs gribēja atsākt šo Magreb savienību. Viņam nekas neizdevās, jo ņemot vērā divus lielākos partnerus Maroku un Alžīriju, kurai 14. gads ir ārkārtīgi būtisks, jo būs prezidenta vēlēšanas. Gribētu zināt, kāds ir jūsu vērtējums šādai iespējamai integrācijai. Paldies! Paldies, turpina priekšādātājs. Tālāk Gālerkungs. Viņš, jāsaka, bija nu, galvenais novērēt nošāršot misijas, misijas vadītājs Tunisijā. Paldies, priekšādātāji! Nu, tieši šajā kapacitātē, šī skatu punktu raugoties arī es runāšu. Jāsaka, ārkārtīgi priecājos, esmu atvieglots, ka process ir nesis augļus, ir devis rezultātus jo, protams, vairākus mēnešus pastāvēja bažas, ka šis process varētu aiziet pagalam nepareizā virzienā. Bet, nu, tiešām uzvalējis, paldies Dievam, ir veselais saprāts, ir panācis ļoti labs rezultāts tunisiešiem. Domāju, ka viņi, nu, tiešām ir būtiski jāapsveic ar šiem rezultātiem. Nu, tajā pašā laikā, manuprāt, mēs arī varam nu, priecāties par to, ko esam panākuši mēs paši. Varam pilnīgi noteikti šeit plūgt zināmas slavas laurus, un visi, kas procesā iesaistījušies, ir pelnījuši pateicību, jo palīdzējuši virzīt uz priekšu šo procesu, un jūs, kungs, bijāt viens no tiem. Jūs bijāt tas, kas vadīja šo komiteju, kuras mērķis bija piedāvāt platformu visām donoru valstu darbībām turpmāk. Uh, tā lai finansējuma dimensija netiktu aizmirsta. Tā, protams, ir ārkārtīgi svarīga. Papildus kopējiem procesam tas ir devis būtiski ieguldījumu arī šī procesa veiksmīgā noslēgumā. Nu, mans jautājums ir šāds. Ņemot vērā, ka gaidam atkal nākamās vēlēšanas, vai jums ir radies iespējas, ka. ka vēlēšana komiteja ir darījusi visu, kas nepieciešams, lai sagatavotos vēlēšanām, vai tā ir atbilstīgā darba procesa gaitā iesaistījusies un viss tiks izdarīts laikā, un visbeidzot, ko domā partijas, kā tās saprot savā starpā? Nīda Tunis, piemēram, tā nav šobrīd parlamentā. Kādas ir šo parlamentā nēsošo partiju attieksmes, vai viņi atbalsta kopējo vēlēšanu procesu? Paldies tālāk, nākamā runātāja. Merci, monsieur le... Paldies, priekšsēdētāji. Nākošā runātāja Veronika Dikaizera. Paldies par jūsu uzstāšanos. Un tik tiešām Tunisijas ziņas ir optimisma pilnas. Tā bija valsts, kurā bija pirmā arā pavasara revolūcija. Es ļoti labi atceros kad es piedalījos konstitutīvās asamblējas sanāksmēs, kad debatas notika ļoti asas un ļoti revolucionārā garā. No visām iesaistītajām partijām, Enārdā un citām. Un tad, kad Morsī Eģiptē uzsāka savu konstitucionālo projektu, un kad mēs jau skaidri manījām, ka šis projekts neatbilda demokrātiskiem standartiem, es lūdzu komisāram Fīlem pēc diskusijām ar um, cilvēktiesību NVO Kairā vai nevajadzēja nākt klajā ar kādu signālu, kā situācija ir bīstama, un vai šis konstitucionālais process tomēr piekrīt pilsoņiem, un tad, kad mēs redzam, cik lielā mērā starptautiskā sabiedrība bija, bija nespējīga, Ēģipte devās tieši tieši strupceļā. Un ko mēs varam izdarīt tad, kad mēs redzam, ka ir kāds vilciens, kas var tu, tūlīt noiet no sliedēm? Paldies, nākošais runātājs Kirīlovs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšādātāji. Mm, ārkārtīgi atvainojos, nedaudz aizkavējos, nebija šeit pašā sanāksmes sākumā, varbūt, ka mans jautājums jau tika atbildīts, bet jāsaka, man būtu ārkārtīgi interesanti uzzināt šo un to par Turciju, respektīvi Pukīkio kungs, ko jūs domājat par šo ļoti spēcīgo um, kustības ietekmi, kas, attie, kas protams, attiec tieši uz tiesu iestādēm? Mēs redzējām, ka ir tādas kā zināmas vienošanās starp šo kustību un pašreizējām varas iestādēm par to, kā viņu šīs ietekmes zonas sadala. Izskatījās sākotnē, ka tā ir tāda pozitīva attīstība, bet kā jūs saskatāt visu šo situāciju, īpaši ņemot vērā pēdējos notikumus? Tie šķiet liecina par kaut ko pozitīvu un arī par to, ka, nu, lūk, varētu mainīties viņu mm, darba, darbības virziens. Bet tīri politiski, kā šī kustība, tad ar valsts iestādēm sadarbojas, ko jūs to vērtēt? Tālāk Eiropas padomas asamblēja Un Venecijas komisijas loma, protams, šajā parlamentā mēs jūs vērtējam ārkārtīgi augstu, uzskatām, ka jūs ļoti būtiskā domā, veidā, nu, parādāt Eiropas padomas darbu, padarāt to redzamu. Un, protams, ka tas liecina par kopējiem mērķiem, un par to gribētu teikt jums lielu paldies. Paldies turpin priekšādātājs. Nu tad, eh, Bukikio kungs, jums iespēja atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Merci, euh, mesdames. Paldies, dāmas un kungi, par visiem uzdotajiem eh, jautājumiem. Es tos mēģināšu apvienot. Par vēlēšanu procesu. Jaunajā konstitūcijā ir pants, manuprāt, 143.3, kas paredz to, ka vēlēšanas ir jāsasaukt četrus mēnešus pēc eh, konstitūcijas eh, spēkā stāšanās tas būtu šodien. Atvainojiet, saka runātājs, ne agrāk kā četrus mēnešus. Tā tad ir jāgaida četri mēneši sagatavošanās periodam. Domāju, ka ja mēs turpinām iet pa šo konsensus, nacionālās vienotības ceļu, politisko spēku atbildību, jo politiskie spēki ir palā, parādījuši lielu atbildību, tas varētu notikt kā paredzēts eh, rudenī katrā gadījumā līdz gada beigām. Un tas ir svarīgi, jo Tas ir pēdējais faktors valsts stabilitātei. Jaunas vēlēšanas, jauns parlaments, jauns prezidents balstoties uz jauno konstitūciju. Gālerkungs, jūs zināt, ka pirmo vēlēšanu laikā uh, tika paveikts liels darbs Tunisijā un domāju, ka tiks ļoti labi organizēts eh, vēlēšana process un eh, arī novests līdz galam. Es zinu, ka ir jau vairāk vēlēšana likuma projekti, atsevišķi ir sagatavojusi pilsoniskā sabiedrība un tie ir ļoti labi. Taču es nedomāju, ka sešas nedēļas ir pietiekami, lai pabeigtu jauno tekstu un to pieņemtu, bet es domāju, ka jauns vēlēšana likums samērā drīz tiks pieņemts Tunisijā. Mēs runājam par šariātu. Šariāts nepastāvēja vairs konstitūcijā, tā tad vispirms, pirmkārt, gribu teikt, ka nevajag uh, šariātu diabolizēt pilnībā, tas var būt relatīvi liberāls, bet tunisieši ir gājuši tālāk. Ja bija nodoms iekļaut šariātu kā uh, tiesību avotu, tad tas ir tagad svītrots un tas ir solis pareizajā virzienā. Tiesiskums. Kā jau es sacīju, Tā ir problēma Tunisijā. Pamat ir iestrādāt konstitūcijā, bet visas tiesu sistēmas reforma ir jākļūst par prioritāti. Konkrēti, attiecībā uz tiesnešu sagatavošanu, uz eh, piemērošanas likumu un tā tālāk. Tā ir joma, kur konstitutīvā asambleja šo jautājumu tā risinās un pabeigs darbu. Atvērt Magreb Savienību, kundze atvainojiet, es šo asociācijas veidu nevisai labi pārzinu, tāpēc nevarēšu atbildēt, bet tad, kad Benžafārs runāja par tirgus atvērtību, manuprāt, viņš gribēja teikt, ka ir jāatgūst investīcijas, kas aizplūd no Tunisijas pēc eh, revolūcijas. Jūs zināt, Tunisija ir cietusi no trim lietām. Pati revolūcija pirmkārt, 500 tūkstošu eh, bēgļu ieradās Tunisijā pēc Lībijas revolūcijas un ekonomiskā krīze Eiropā. Tā bija problēma Tunisijai, ne tikai mums. Tādējādi daudz uzņēmumi, kas bija pārcelt uz Tunisiju, tika atgriezt atpakaļ, un tagad, es domāju, ņemot vērā jauno stabilitāti, uzņēmēji atkal varēs investēt Tunisijā, lai mazinātu bezdarbu. Par Ēģipti runājot. Venēcijas komisija nav skatījusi jauno konstitūciju, kas ir referendum kārtībā pieņemta Eģiptē. Mums ir bijuši atsevišķi kontakti, šī konstitūcija nav laba, ir neliels progress salīdzinājumā ar eh, Morsī prezidentūras laikā pieņemto kurai nebija visas leģitimitātes, jo daudzi politiskie spēki bija boikotējuši darbu. Un tieši tas pats atkārtojās arī šoreiz, jo musulmaņu brālība nevēlējās sadarboties ar 50 eh, nieku grupu, kuri eh, sagatavoja jauno konstitūciju. Tā tad ir vēl daudz darāmā šeit. Ko šajā sakarā var darīt starptautiskā sabiedrība? Tas ir labs jautājums. Starptautiskā sabiedrība rīkojas Mēs to redzam Ukrainā, Turcijā, to esam redzējuši Tunisijā, Lībijā. Tā ir klātesoša un arī Eģiptē. Dažkārt, manuprāt, es gan esmu politiķis, tā, bet dažkārt, manuprāt, tā rīkojas ar vairāk, citkārt mazāk spēka, un valstis, piemēram, Kaukās dienvidos, kur būtu vajadzīga asāka reakcija. Mēs e, vērojam e, reakcijas, ko iespējams diktē citas intereses, bet Ēģipte ir starptautiskā sabiedrība. Bija zināmā mērā bloķēta, jo tūlīt pēc revolūcijas Ēģiptes iedzīvotāji bija uh, pret starptautisko sabiedrību kopumā, un nebija viegli rīkoties. Tomēr jāsaka, ka pateicoties, piemēram, Eiropas Savienības eh, cilvēktiesību īpašā pārstāve Lambrinīdis veiktajam darbam, tika sagatavots eh, atzinums par likuma attiecībā uz NVO un e, publiskām manifestācijām. Un mums izdevās eh, samērā labi sadarboties ar Morsi administrāciju šī likuma sakarā, bet diemžēl pirms eh, likuma pieņemšanas pēc mūsu rekomendācijām Morsi tika no amata atcelts. Venecijas komisija nevar noteikt un uzspiest savu viedokli, mēs varam runāt caur Eiropas Savienības balsi un varam dalīties tajā pieredzē labā sliktā, ko citas eh, daudzas valstis ir ieguvušas šajos pēdējos 20 un vairāk gados pēc Berlīnas mūra krišanas. Un tagad runāsim par Turciju. Dafkungs situācija ir nopietna. Es tāpat kā jūs, jo arī jūs esat optimists Turcijas sakarā, uzskatu, ka tā ir šī brīža krīze. Es gaidu nākošās vēlēšanas, un tad mēs varēsim skatīt, kā attīstās politiskā ainava šajā valstī. Protams, ir vēra, vērojams negatīvas tendences valstī, gan, gan politiski, gan sabiedrības ziņā, gan juridiski. Un ļoti žēl, ka daudz kas, ko mēs esam uzsākuši kopā, nav paveikts līdz galam. Domāju, ka valdības nesen paziņotais attiecībā uz diskusijām ar opozīciju pār padziļinātām reformām. Starp mums runājot, manuprāt, tās bija tikai um, mēģinājums uh, saglābt uh, savu seju, un tad, kad mēs runājam par starptautiskā sabiedrības lomu, manuprāt, šeit, ka starptautiskai sabiedrībai bija sava loma, jo bija um, paziņojumi gan no Barozu, gan no Van Rompēja puses, bet it īpaši arī nacionālā līmenī bija vērojama eh, mobilizācija. Pat eh, prezidents sacīja pirms divām dienām, atbilstība demokrātiskajiem standartiem ir eh, izšķirīga. Demokrātiskie kriteriji, ko norāda starptautiskās institūcijas tādas kā Venīcijas komisija, tiem ir jābūt izšķirīgiem Eh, tiesu varas eh, reformu procesā. Jūs zināt, ka eh, viņš ir prezidents un ne premjerministrs, bet Turcijas iekšienā, iekšienē pat AKP iekšienē, kas mudina uz vairāk demokrātijas, šie procesi notiek. Es paļaujos uz uh, mūsu jauno partneri, kurš bija Eiropas padomas parlamentārās asamblejas priekšsēdētājs un kurš pārzina Eiropas standarts, kurš ir piedalījies vairāk kārtīgi darbā Venecijas komisijā. Domāju, ka ar viņu mēs varēsim veidot labu sadarbību. Esmu pārliecināts, ka es neesmu pilnīgi uz visiem jautājumiem atbildējis, bet tā kā jūsu darba kārtība ir tik ļoti piesātināta, tad šķiet, ka man ir sava uzstāšanās jābeidz. Kolēģe Benarabatū gribētu uzdot jautājumu. Paldies, gribētu Vikjo kungam vēlreiz atgādināt jautājumu par sociālo tiesību aizsardzību. Vai kaut kas ir minēts sarunās un kaut kas būtisks ir iekļauts konstitūcijā attiecībā uz sociālajām tiesībām? Atvainojiet, kundze. Kā jau es sacīju, lielākā daļa pamatiesību eh, konstitūcijā ir ņemtas vērā. Kas attiecas uz sociālajām tiesībām, tiek garantēts arotbiedrību tiesības, kā arī tiesības uz um, darba tiesības tiesības uz darbu piedienīgos apstākļos. Tas jau ir ļoti nozīmīgi sociālajā ziņā. Yes, uh, have... Priekšādātājs turpina. Jā, šķiet arī komisija vēlas izteikties gan ļoti īsi. Tad nu lūkšu komisijas pārstāvi runāt. Lielas paldies priekšādātāji! Es iesākumā gribētu teikt paldies eh, Tunisijas iedzīvotājiem par to, ka viņi lūk tik lieliski strādājuši pie jaunās konstitūcijas un gribētu teikt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi visām Arabu, Arabu pavasaru valstīm strādāt pie šīs konstitūcijas jautājumiem lieliski, ka viņi ir spējuši izstrādāt jaunu konstitūciju pat vēl pirms Turcijas, un tā nebūtu nav militāra pēc sava rakstura. Kas attiec uz situāciju Turcijā, mēs tikai gribējām teikt, ka komisārs Fīle ir nosūtījis trīs vēstules Turcijas varas iestādēm valdībai. Divas no tām ir arī presē ļoti mm, plaši tikušas atspoguļotas, un mūsu vērtējums par pārmaiņām tieslietu sistēmā un attiecīgajā likumā liecina par to, ka šobrīd daudz kas tur norisinās uz vietas. Tiesu iestādu pakļaušana eh, ties, tieslietu ministrijai tiešām ir pretrunā tiesiskuma principiem un varu nodalīšanas principam, un tas neļauj šīm tiesu iestādēm darboties neatkarīgi un objektīvi. Tas nav pareizi. Premjerministrs Erdogans ir paziņojis, ka ir pieņems lēmumu šo likumprojektu šobrīd iesaldēt un neapspriest to plenāru sēdē, tīpaši attiecībā lūk uz šiem augstākās padomas tiesnešiem un prokuroriem. Kā tad situācija ir šobrīd? Pirmam kārtām komisija ir saņēmusi skaidru mandātu no padomas, risinās sarunas par šādām reformām ar Turciju. Un jūs jau redzējāt, ka pirmdien tas, šo pirmdien tas aizsākās, otram kārtām komisija vēlas precizēt Eh, šī likuma projekta detaļas, vai tas tiks pilnībā vai ne, vai ne eh, iestrādāt šai likumā un mēs arī, lūk, interesēsimies par to, kur nosacījumi var tikt atsaukti, mainīt un tā tālāk. Tāpat arī turpinam pastiprināt sadarbību ar Turciju tieši tiesiskumu iestādē 23. sarunas sadaļas ietvaros. 23. sadaļas atvēršana būtu tā labākā doma, labākais variants, bet ja tas mums neizdosies, tad tādā gadījumā skatīsimies 20 eh, citu sarunu sadaļu izmantošanu šajās sarunās tādā ļoti ietvarošā veidā. Mēs gaidām, ka Turcija visu šos jautājumus risinās un tiesiskuma ietvaros darīs to, izmantojot attiecīgas principus. Šeit nedrīkst, nu, tiešām nekādā veidā apiet šos tiesiskuma principus, jo demokrātiskā valstī tā nedrīkst būt. Un noslēgumā gribētu arī paust tādu optimistisku vēsti. Daudzus gadus esam strādājuši ar Turciju, 12 gadus ir īstenojušās reformas, un mums tiešām ir cerība un paļāvība, ka tur korupcijas valsts struktūras eh, ir gana spēcīgas, lai visiem šiem izaicinājumiem stātos pretim un nonāktu pie demokrātiska risinājuma. Mēs redzam, ka arī tieslietu sistēmas un policijas sistēmas uh, ir sastapušās ar ļoti daudz, daudzām dažādām problēmām, reformas tiek īstenotas, un viņi, protams, izmanto dažādu veidu juridiskos instrumentus, kas ir viņu rīcībā. Un arī valdības rīcība šobrīd, jāsaka, liecina par to, ka viņi uzticās sevis izveidotajām struktūrām, un, manuprāt, tāpēc ir, nu, pamatots cerības, ka Turcija var nonākt nonākt pie laba rezultāta. Un e, valstī ir jāļauj demokrātiskām institūcijām darboties un nevis jāapdraud to kapacitāti rīkoties, ieviešot kaut kādu veidu retroaktīvus likumprojektus. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies, turpina priekšādātājs. Vai jūs vēlaties vēl rēģēt uz šo izteikumu, Bukīkio kungs? Gribēju teikt tikai un vienīgi to, kundze, ka pilnībā, pilnībā jums piekrītu. Jā, jā, mēs uzmanīgi sekojam līdz situācijai Turcijā. Uh, Es pats esmu nācis klajā arī ar paziņojumu par šo likuma projektu. Un es um, komentēju arī to, ko Abdullah Gulakungs nesen teica, respektīvi, ka, protams, ir jānovē, jānodrošina atbilstība starptautiskajām tiesību normām. Gribu vēl tikai teikt, ka pirms pāris dienām Guls teica tāpat arī, ka Konstitūcijas tiesa izvērtēs šo tiesību akta projektu. Nu, tā tad ja šis tiesību aktu projekts, nu, virzīsies uz priekšu visā šajā procesā, kaut gan es tā nedomāju, jo šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka tālākais process ir iesaldēts, tad tādā gadījumā vēl viens atdurs punkts varētu būt arī lūk šis novērtējums, kas jāsniedz Turcijas konstitucionālajai tiesai. Paldies! Es paldies turpin priekšsēdētājs. Paldies, Bukikio kungs! Nu, vēlu jums no visas sirds la, tikpat labi turpināt visu šo darbu, dot mums arī turpmāku padomus un arī citiem par to, kā tad rīkoties. Un eh, arī esat pilnīgi noteikti laipni lūgts dot padomus mums. Paldies! Okay, friends, let's. Uh... Labi, draugi, turpināsim darbu. Es ļoti atvainojos, es pārtraukšu jūsu diskusijas, bet tomēr mums ir jāturpina darbs un mums ir tagad jābalso. Mēs balsosim par rezolūcijas priekšlikumu ieroču izniecības līguma ratifikācija. Referents ir Arno Danžan. Arno, Gomeša kundze drīzāk grib kaut ko teikt. Gomeš, Gomeš kundze, jūs, jā, jūs esat ēnu referente šiem ziņojumam. Jā, vispirms es gribētu pateikties referentu kungam par padarīto darbu. Un es nepārbaudīju to, ko tagad teikšu ar viņu. Tomēr es ļoti ceru, ka viņš piekritīs. Man ir priekšlikums un man ir grozīma priekšlikums. Kaut kur pierakstīt klāt kaut kādā vietā, kur tas ir iespējams, bet vēlams 19. punktā. Tur mēs balsojam ne tikai saņemam inta apstiprinājumu. Es gribētu, lai būtu atsauce uz ārējās darbības dienestu tieši īstenošanas fāzē. Ne tikai komisija šeit būtu minēta, bet arī Eiropas Savienības ārējās darbības dienas. Viņiem arī jāseko šī līguma īstenošanai, jo galu galā tas nav tikai komisijas mandāts, tas ir arī uzdevums, ar ko nodarbojas uh, ārlietu sektors. Parasti dalībvalstīs ārlietu ministrijas un aizsardzības ministrijas strādā šāda veida jautājumiem un līgumiem. Uh, dažkārt arī iekšlietu ministrijai ir eh, kāda teikšana, bet katrā ziņā tas nav tirzniecības jautājums. Un tā kā šeit ir atsauce uz Eiropas Savienības institūcijām un ka tām būtu jāseko šī līguma īstenošanai, mums vajadzētu pievienot arī ārējās darbības dienestu šeit. Priekšsēdētājs, es domāju, ka referents piekrīt tam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pilnībā piekrīt Annai un ir jāsako katram konkrētiem gadījumam pēc pantiem, taču Annas minētajā pantā tas ir pilnīgi saprātīgi pievienot ārējās darbības dienas neiebilstu. Ok, then. So. Nu, labi. Tad eh, vai visi ir gatavi balsošanai? Sāksim ar piekto grozījumu. Kas ir pār? Pret? Kurš atturas? Pieņemts. Septītais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski šo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts. Astotais grozījums, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums, kas pār, pret, atturs, pieņemts. Desmitais, kas pār, pret, atturs. Pārbaudīsim desmito grozījumu balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīspadsmitais grozījums. Kas ir par? Pret. Kas atturas? Pieņemts. Piecpadsmitais. Kas par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim. 15. pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Es atvainojos. Vēlreiz. Vai sāksim vēlreiz balsot par šo grozījumu? Vēlreiz pārbaudīsim. Sākam balsot. 15. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. 17. kas ir par, kas ir pret atturas pārbaudīsim. 17. grozījums pārbaudīsim, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 18. Kas ir par? Pret. Atturs pieņemts. 20. par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim. 20. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar tādu pašu vairākumu kā iepriekš. 21. Kas par pret atturs pieņemts. 22. par pret atturs pieņemts. 27. grozījums 23. Kas par pret atturs? Pārbaudīsim 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit Ceturtais. Kas ir pār? Pret. Atturs pieņemts. 25. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts. 27. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts. 28. pār pret. Pārbaudīsim. 28. grozījums tiek pārbaudīts elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. 17, 19 par 15 pret. Div, pieņemts. 29. kas par? Pret. Atturs. Atkal tāds pats vairākums, tātad pieņemts 30. kas par. Atvainojos 32. grozījums, kas par pret atturs. Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim 32. grozījumu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 3, 3 grozījums, kas pār pret atturs pieņemts, 3, 4, kas pār pret atturs pieņemts, 3, 6, kas pār pret atturs pieņemts, 37. pār pret atturs pieņemts, 30. Inte J, kas ir par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim grozījumu Inta J. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. Kas par? Pret. Atturs jāpārbauda. 38. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. kas pār pretaturs pieņemts. Inta D ar mutisko grozījumu. Kas ir par pret atturs pieņemts pieņemts. Inta F, kas par pret atturs pieņemts. 40. kas par pret atturs pieņemts. 41. par pret atturs pieņemts. Pie apsvērumiem, kas astais grozījums, kas par pret apturs pieņemts. Tālāk e, citāti, kas pār pret, pirmais tas bija pieņemts, otrais, kas pār pret atturs pieņemts, trešais pār pret atturs pieņemts, ceturtais pār pret, ceturtais, kas pār pret atturs pieņemts, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mēs sveicam referentu kungu, ir nobalsots ar ļoti labu rezultātu. I would like the colleagues who would like to leave the room. Es aicinātu kolēģis, kas vēlas atstāt zāli, to darīt bez kavēšanās, lai pārējie kolēģi varētu turpināt diskusijas. And Please. Please, let... Lūdzu, kolēģi, kas eh, vēlas turpināt sārunas, varat to darīt kaut kur citur ārpus šīs zāles ietvariem, jo tagad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības eh, punkta, tas ir Saudārābija, tās attiecības ar Eiropas Savienību un tās loma tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā. Referente ir Anna Gomeša. Es gribētu aicināt Anu izteikties par šo ziņojumu. Lūdzu, Ana. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem, visiem ēnu referentiem. Mēs esam jau tikušies, mēs esam strādājuši pie kompromisiem, un es esmu pārliecināta, ka mūsu kopīgā darba rezultātā parādīsies kompromisi, kas ļaus ietaupīt ļoti daudz laika. Rīt arī mums būs sanāksme, un es esmu ļoti pateicīga visiem kolēģiem par ieguldījumu šajā darbā. Tas ir svarīgs ziņojums. Ziņojums ir svarīgs ne tikai tādēļ, ka pirmo reizi mūsu parlaments pieņem ziņojumu par Saudārābiju, bet arī tāpēc, ka Saudārābija ir ārkārtīgi nozīmīga ne tikai uh, dēļ attiecībām ar Eiropas Savienību, bet arī dēļ šīs valsts lomas visā reģionā. Un mēs jau runājām ar ēnu referentiem par to, ka varbūt varētu dažādā veidā saprast vai interpretēt šīs attiecības un šo attiecību progresu. Bet, jebkurā gadījumā, šīs attiecības ir ļoti nozīmīgas bet mēs arī varētu runāt eh, par to, cik efektīvi mēs kopīgi apkarojam terorismu. Cīņa pret terorismu ir mūsu kopīgais mērķis. Un mm, mēs eh, arī dažādā veidā uzt, uztveram tiesu varu un likuma varu vispār. Saudā Arābijai ir savs skatījums, sava pieeja eh, savu pieeju šiem universāliem jautājumiem un vērtībām. Sauda Arābija tomēr ir arī pievienosies ļoti daudziem nozīmīgiem līgumiem. Un atkal no otras puses ir dinamika, ir pārmaiņas Saudarābijā, un tāpēc likuma varēja ļoti liela nozīme. Ļoti bieži mēs runājam par sievietēm šai valstī. It kā tās ir tikai kā upuri, ka sieviešu pamatiesības tiek regulāri pārkāpts. Tomēr interesanti ir atzīmēt, es uz man tā likās, tad, kad es apmeklēju šo valsti rakstot ziņojumu, tad man liekas, ka ir arī ļoti svarīga loma, ko spēlē sievietes šajā valstī. Sievietes cīnās par savām tiesībām, par pārmaiņām sabiedrībā. Un tas ir tādēļ, ka uh, Sievietēm ir arī tagad dot iespēju apmeklēt skolas, sievietēm ir iespēja arī apgūt izglītību, panākt augstu kvalifikācijas līmeni. Un neraugoties uz to, ka daudzas sievietes varbūt nevar savus iemaņas pārvērst par reālām darba iespējām, tas ir atrast nodarbinātību, tomēr sievietes cīnās par šādu perspektīvu. Saudarābija ir viena no tādām pasaules valstīm, kur ir te jau vai pats augstākais cilvēku skaits, kas eh, lieto Twitter, kas seko citiem un čalo Twitterī. Lūk, tas ir tāds tīkls, kur ir iespēja diskutēt Un uh, tur Saudārābijas iedzīvotājiem ir iespējams Twitterī mainīties ar tādiem viedokļiem, ar domām, uh, lietām, viņas, mm, kas nav iespējams, varbūt ikdienas dzīvē, viņu sabiedrībā tas nav iespējams dēļ kādiem reliģiskiem noteikumiem. Tātad uh, šī valsts ir pilna ar pretrunām, bet um, ir arī konstruktīva gaisotne, ir vēlēšanās veicināt. Uh, sieviešu pozitīvo lomu sabiedrībā. Un ir Saudārābijas loma arī citādā ziņā, piemēram, attiecībās ar Sīriju. Ir arī pretrunas starp Saudārābiju un Irānu. Tās iezīmējās aizvien krasāk un E, pirms dažām dienām, tad, kad apmeklēju Saudārābiju. Es domāju par šo jautājumu un tajā laikā vai tajās dienās tika panākta vienošanās ar Irānu 3 plus 3 vienošanās. Un bija diezgan liela pretestība Saudarābija nepieņēma to viennozīmīgi, un eh, tā laikā es arī lasīju karaliskās ģimenes eh, kādu locekļa rakstu. Un um, šajā rakstā viņš raksta, ka lūk, rietumi nodarbojas ar um, kodola programmas realizācija Irāna, eh, bet mēs nevaram nodarboties ar savu kodola programmu Pakistānā, par kuru starp citu mēs esam samaksājuši. Tā tad ir tāda ļoti negatīva, pat bīstama attieksme. Es centos runāt ar eh, saviem cilvēkiem, sarunu partneriem Saudārābijā. Viņi noliedza šo pieeju, bet tāda tomēr eksistē. Tomēr mēs negribam, lai šādas negatīvas lietas dominētu attiecībās ar šo valsti. Un vēl es biju pārsteigta, ka atsevišķi atkal karaliskās ģimenes locekļi un arī citi. Um, tomēr runā par sieviešu lomu sabiedrībā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka valsti bija no bija fundamentālistu grupa, eh, kas it kā nodarbojas ar cilvēku nolaupīšanu. Tā tad ir karaliskā ģimene, kas ir ieinteresējusies arī šajā jautājumā, un mēs no parlamenta puses savā ziņojumā pasvītrosim svarīgus tādus attīstības elementus. Mēs arī noteikti atsauksimies uz tādām lietām, kas izraisa bažas. Piemēram, bažas izraisa situācija ar cilvēktiesību aktivistiem, kas ir ieslodzīti cietumos, kas ir turēti ieslodzījumā un atsevišķi šādi cietumsodi pat tiek pagarināti. Un mēs negribam, lai šādi notikumi turpinātos, un arī mūsu sadarbības rezultātā ar Sauda Arābiju šādiem notikumiem nebūtu jāattīstas, jāatkārtojas. Es zinu, ka ir kolēģi arī, kas ir iesaistīti šajā darbā, tātad es neesmu vienīgā, kas strādā pie šī temata jo šis ziņojums nav tikai un vienīgi par Saudarābiju, bet drīzāk par šīs valsts nozīmi visā reģionā kopā. Ir atsevišķi tādi elementi, kas ir varbūt svarīgāki, kas būtu izceļami. Irāna un Sīrija, Sīrijas konflikts, tie ir tādi atcīcība elementi, ko es gribētu īpaši izcelt. Mēs noteikti negribam, lai tiktu. To atbalstītas kādas naidīgās grupas, un mēs gribam, lai būtu atbalstām grupām, kas Sīrijai piešķir demokratistības iespēju. Paldies! Janako kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Tas ir pirmais mūsu ziņojums par Saudārābiju. Šī valsts ir ģeopolitiski ļoti svarīga un arī ekonomiski tā ir ļoti svarīga valsts. Mums ir arī savas politiskās intereses eh, saistībā ar to. Tāpēc situācijas attīstība mūs ļoti interesē. Interesē mūs arī cilvēktiesība aspekts. Mēs darām visu, ko varam, lai atbalstītu šo valsti cilvēktiesību jomā. Un uh, viens no svarīgākajiem jautājumiem, mūsuprāt, ir sieviešu stāvoklis šajā sabiedrībā, lai nebūtu tāda vīriešu dominēšana, lai sieviešu tiesības ne, un brīvības netiktu ierobežotas. Un šādi ierobežojumi, kas tiek attiecināti uz sievietēm, neļauj sievietēm pilnībā baudīt savu lomu un vietu sabiedrībā. Un tagad jau arī valsts padomē vai parlamentā šūrā ir 30 um, sievietes, un tas ir sasniegums. Bet uh, ir joprojām ierobežojumi, piemēram, vietējās vēlēšanas sievietes nevar pilnvērtīgi piedalīties un balsot. Un šeit es piekrīstu Gomešas kundzei. Komišs kundze teica, ka fundamentālistu iespējas un ietekme un dimensija ir ļoti liela joprojām. Un ir diezgan liela reliģiskā neiecietība, netiek ciests eh, citas reliģijas, eh, tiek eh, apspiests ne tikai kristiešu mm, grupas, bet arī minoritārie islama piekritē atsevišķas grupas. Protams, situācija nav vienāda visā reģionā. E, ir arī saikne un sadarbība ar rietumiem Es domāju, ka rietumu valsts varētu vairāk palīdzēt, lai reģionālās konflikts mierīgā garā varētu atrisināt. Saudarābijas loma sadarbībā ar Sīriju arī liela. Saudarābija varētu palīdzēt Sīrijai atrisināt konfliktu arī tur. Lietas mainās, tomēr dinamika nav pietiekami aktīva, ir arī vēsturiskais fons, kas nosaka notikuma attīstību ir arī reliģiskā krīze, un tā arī nosaka kopējo politisko kontekstu. Mēs neesam, protams, pilnībā apmierināti ar šo situāciju. Mēs nevaram pieņemt tik ciešu miedarbības starp reliģiju un politiku. Tomēr šai valstī neapšaubām ir ļoti liela nozīme reģionā kopumā, un to mēs nevaram ignorēt. Mums savstarpēji ir bijušas ļoti konstruktīvas diskusijas, esam runājuši ar ēnu referentiem, politiskās grupas ir iesniegušas grozījumus, un ar savu ziņojumu mēs gribētu vērst uzmanību uz pozitīviem notikumiem, mēs gribētu arī rosināt un atbalstīt Saudārābiju uz tās konstruktīvā ceļa. Un es nedomāju, ka ziņojuma gaisotnēji būtu jābūt pārāk kritiskai. Nevajadzētu arī nepārtraukti norādīt uz trūkumiem, jo valstī ir grūtības, tomēr valsts attīstās, ir evolūcija iepretim demokrātijai. Es domāju, ka mums ir ziņojums, kur ir pietiekami arī rosinošo elementu un ir arī parādīta mūsu ieinteresētība sadarbībā ar šo valsti mēs varētu izmantot šo tekstu, lai grieztos pie progresīviem spēkiem, kas darbojas šajā valstī. Tad vēlreiz paldies Gomeša kundzei par šo ziņojumu. Es domāju, ka viņa ir spējusi izmantot mūsu pieredzi, apkopot to, ko redzējis uz vietas, apmeklēt šo valsti, un diskusijās mēs varēsim tālāk attīstīt šo tekstu un atrast veselu rindu kompromisu esam gatavi konstruktīvi sadarboties. Un uh, es domāju, ka arī komitejā tas būs atbalstīts šis ziņojums. Tā, nākamais runātais trīs minūtes runātāja. Paldies. Nākošais runātājs Sanevīnīts. Paldies, es gribu apsveikt Annu par viņas iniciatīvu sagatavot pirmo ziņojumu par Saudarābiju. Es um, augsti novērtēju viņas pūliņus, gatavojot kompromisu grozījumus, kas varētu rast um, maksimāli plašu vienprātību. Tieši tāpat kā Janoko kundze. Domāju, ka nebūtu pietiekami, ja pirmais eh, sagatavotais ziņojums par Saudarābiju sastāvētu tikai no kritikas. Mēs vēlamies sākt dialogu, un lai to varētu panākt, mums ir jānorāda tās vērtības, kas mums ir tuvas, un tajā pašā laikā skaidri jāparāda un jāatzīst tās izmaiņas un pārmaiņas, kas ir panāktas Saudarābijā, lai varētu paturēt atvērtus visus saziņas kanālus, kas ir ārkārtīgi svarīgi šajā tik nestabilajā reģionā, kur notiek tik daudzas pārmaiņas, kur Saudarābija ir īstenojusi un turpina īstenot ārkārtīgi nozīmīgu lomu. Tāpēc mums ir jāturpina uzturēt auglīgs kontakts ar viņiem, lai mēs varētu kopīgi sadarboties. Doma nav ļaut viņiem darīt visu, kas ienāk prātā, un pilnīgi noteikti. Uh, izraisīt eh, event, iespējams situācijas uh, pasliktināšanos, bet panākt pakāpenisku attīstību. Un tādējādi visi mani pamudinājumi Annai un cerīgi raugos uz kompromisu grozījumiem. Paldies! Nākošais runātājs uz trim minūtēm - Loh Bīlers kundze. Paldies priekšsādātājiem! Arī es gribētu pateikties Annai par sagatavotu ziņojumu un ko, precīzajiem kompromisiem, kurus lielāko daļu mēs varēsim atbalstīt. Mūsu grozījuma attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Saudarābijā ir līdzīgi tām problēmām, ko norādīja Ženēvas cilvēktiesība padome, un arī mēs atzīstām tās vietas, kurās ir panāks progress, bet mēs arī pasītrojam tās, kurās progress nav. Un Arī man bija tā iespēja apmeklēt Saudarābiju. Mēs tikāmies ar tieslietu, iekšlietu ministriju un mēģinām panākt, lai tiesvedība pret cilvēku tiesību aizstāvjiem notiktu uzraudzībā un es ceru, ka mūsu parlaments varēs palīdzēt uzlabot vispārīgo situāciju šajā valstī. Kā jau sacīju, mēs atbalstīsim lielāko daļu kompromisu. Septītajā kompromisā, kur ir situācija, skatīt situāciju ar viestrādniekiem, mēs gribētu ieteikt mazliet skaidrāk runāt par saudizācijas procesu attiecībā uz jauniem darba likumiem un 28. grozījumā mēs piedāvājam formulējumu, kas labāk apraksta saudizācijas procesu, kas ir saprotams, ka to viņi dara, lai cīnītos pret bezdarbu, taču kā tas skar uh, imigrantu situāciju. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs Anna. Vai tu gribi rieģēt? Paldies, gribu pateikties kolēģiem par ieteikumiem, lai organizētu kompromisu grozījumus un par sirsnīgajiem vārdiem. Tik tiešām mēs mēģinām piešķirt ziņojumam šo konstruktīvo pieeju, mēs apzināmies, kādas iniciatīvas ir uzsāktas, atbalstot valdību, veicinot um, ekumenismu piešķirot eh, spēku reliģiskajam dialogam, bet jāapzinās arī tas, ka reālā situācija Sauda Arābijā reizē mēdz būt atšķirīga, lai gan pastāv visa šīs iniciatīvas dialogu veicināšanai ārpusē patiesībā Valdošā reliģija ir sunītu musulmaņi, atsevišķās daļās šīte. pārēdz tiesības lūgties e, publiski, un šādas tiesības nenodrošinātu būtu tiesību pārkāpums. Tālāk Barbarai grib pateikties par konstruktīvajiem ieteikumiem attiecībā uz formulējumu. Kad es biju San, Sauda Arābijā, tad tik tiešām saudizācijas process bija sasniedz savu apogēju ar kampaņu, kas vērsās pret tūkstošiem viestrādnieku, kas tur atradās nelegāli, bet tāpat ir citi kolēģi, kas ir piedalījušies AKK sanāksmē pāris nedēļas vēlāk Adisabebā. un daudzu viestrādnieku izcelsmes valsts bija Ētjopija, 80 tūkstoši tika izraidīti no Saudarābijas. Viņi atgriezās mājās, 12 lidmašīnas dienā nolaidās no šīs valsts. Un tas ļoti apgrūtināja situāciju valstī. Turklāt visā procesā bija arī etiopieši, kas, tika, nu, kas bija nogalināti, tas bija lasāms Saudarābijas avīzēs, un šī situācija turklāt nav raksturīga tikai Saudarābijai reģionā, bet vēl viens iemesls, kāpēc. Bez eh, to norādu ir, ka mums tas ir jāpiemina. Tāpat esam ņēmuši vērā konstruktīvos ieteikumus no FEM komitejas. Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdētājs un tas ir pats sākums. Mēs redzam daļu no problēmām un arī to, kā grupas koordinēti rīkojas un veidojas pamazām vispārīgs eh, atzinums. Tagad mums ir dažas minūtes līdz nākošajam punktam atlikušas un tā kā vēl aizvien Filipo Grandi, kas ir ANO palīdzības un darba aģentūras Palestīnas biegļiem tuvajos austrumos ģenerālkomisārs, mēs eh, viņu pagaidīsim, tāpēc nekur tālu neaizklīstiet.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 So let's, uh... Nu tad, kolēģi, sāksim darbu atkal. Mūsu viesis Filipo Grandi ir ieradies. Kā jūs zinat, viņš ir ANO palīdzības un darba aģentūras Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos ģenerālkomisārs. Viņš ir ieradies pie mums. Protams, viņu sveicam šeit. Dikti gaidījām. Lūk, šī tagad kopīgi ar attīstības komiteju īstenot uzklausīšana nu, kolēģi komiteju pārstāvi šeit lūk, Vermankungs. Un kā nu pat uzzinu šeit no saviem dokumentiem, e, ir ārkārtīgi svarīgs, jo Grandīkungs kareiz grasās noslēgt savu mandātu marta beigās darbā šajā aģentūrā. Un, protams, ka mums līdz ar to tā ir lieliska iespēja nedaudz atskatīties pagātnē uz paveikto uz to, kas mandāta laikā padarīts, uz panākumiem, uz problēmām, ar ko sastapāties. Un, um, kolēģi, jūsu jautājumi droši vien vēl vairāk palīdzēs Grandī kungam sniegt mums tādu visaptverošu pārskatu par šo tēmu. Mēs jau redzam, ka problēmas, protams, ar katru brīdi ar vien sāsinās. Palestīnas bēgļi Sīrijā šobrīd ir ārkārtīgi aktuāls jautājums. Esam arī, nu, klausījuši jūsu aģentūras aicinājumu piešķirt papildus atbalstam. Esam tāpat arī to darījuši jau no paša konflikta aizsākšanās brīža. Nu, šobrīd problēma ir ar spēju darboties, ar kapacitātēm, kā nodrošināt šo atbalstu un kā pārliecināties, ka atbalsts tiešām nonāk pie tiem, kam tas ir vajadzīgs visvairāk. Nu, lūk, nu, un tad lūkšu mūsu kolēģi Bermanu no attīstības komitejas pāris vārdos izteikties. Lūdzu, Berman kungs. Paldies, priekšādātāji. Es pārstāvu attīstības komiteju, bet domāju, ka arī Eiropas parlamentam kopumā ir ārkārtīgi liels prieks vienmēr uzklausīt Filipo Grandi un viņa piedāvāto analīzi Domāju, ka attīstības komiteja pilnīgi noteikti ir bijusi nu, tāda spēcīga jūsu atbalstītāja. Vienmēr esam atbalstījuši jūsu nepārtrauktos centienus mazināt Palestīnas bēgļu ciešanas un grūtības. Nu, un šobrīd jūs saskarāt, saskaraties ar to traģisko situāciju, ka jums jāstrādā šo bēgļu labā, un viņi vienlaicīgi krīt par upuru pilsoņu karam Sīrijā. Skumji. Nu, mēs tiešām esam ārkārtīgi interesēti jūsu eh, analīzē attiecībā šo situāciju un gribam jums, protams, vaicāt, ko jūs varētu vēl sasniegt, vai ir kaut kādi tomēr rezultāti. Tāpat arī varbūt jūs varētu nedaudz pastāstīt mums par situāciju Gazā un okupētajās teritorijās rietumkrastā. Jo, protams, ka arī šī tēma ir mūsu uzmanības lokā joprojām. Grandīkungs līdz ar to vairs neteikšu ne vārdu un došu vienu tālāk jums iespēju izteikties. Jums noteikti būs vairāk ko teikt. Labu pēcpusdienu visiem saka Grandīkungs. Paldies priekšādātā kungs par uzaicinājumu. Paldies tais arī jums par ļoti laipnajiem vārdiem. kā jau tika teikts, šī visdrīzāk būs pēdējā um, iespēja no tām vairākām tikšanās, reize, tikšanās reizēm, kad esmu bijis šeit un sniedzis jums brīfingu. Tāpēc gribu teikt jums paldies un caur jums teikt paldies Eiropas parlamentam kopumā, tāpat arī citām iestādēm, kas darbojas šeit Briselē, Eiropas komisijai, tās delegācijas darbiniekiem, reģionārējās darbības dienestu padomēji, dalību valstīm. Un šodien runāšu tieši par to, ka ļoti svarīga iestāde, e, ir vēl viena iestāde tuvajos austrumos, tā ir iestāde, ko nedrīkstam ignorēt. Un politiskais morālais atbalsts šai mūsu iestādēji no Eiropas Savienības pilnīgi noteikti būs tas atslēgvārds turpmākai pastāvēšanai un darbības efektivitātei došos eh, prom no šī amata pēc tam, kad esmu pavadījis tajā astoņus ar pusgadus, un pēdējos četrus gadus līdz pat šim brīdim esmu bijis šīs organizācijas ģenerālkomisārs aģentūrā. Nu, man jums jāsaka, Lūkas. Lai arī bieži man tiek teikts, lūk, cik ārkārtīgi grūti laiki jūs organizācijai aģentūrai tālāk, man jums tomēr jāsaka, ka, manuprāt, ka mūsu organizācija ir pieradusi pie krīzes visos savos 65. pastāvēšanas gados, un tā katrā ziņā ir palīdzējusi iedzīvotājiem, nu, pieciem miljoniem iedzīvotāju palestīnas bēgļiem, ļāvus tiem, tām tikt galā ar problēmām, nu, esam piedzīvojuši ļoti daudz krīžu, nespēja tikt nonākt pie miera. Uh, sarunām un tā tālāk. Arī pašreizējā situācija mums parāda, ko, nu, cik dažādas ir šīs krīzes, cik dažādu aspekti, kā krīzes viena otru papildina. Un uh, līdz ar to, nu, ne mūsu darbs, bet tieši Palestīnas bēgļu dzīve gan sarežģās un kļūst ar vien grūtāka. Ir ārkārtīgi daudz elementi, kas definē Palestīnas bēgļu situāciju. Uh, Bet, nu, kā mūsu organizācijas pārstāvis uzsvēršu četrus, darīšu to pēc iespējas lakoniskāk, kā jau tika teikts, lūk, Sīrijas karš un tā ietekme uz palestī, palestīniešiem, tāpat arī Izraels okupācijā dzīvošo palestīniešu liktenis, ir īpaši gazas blo bloķētajā eh, teritorijā attiecības un pašreizējie centieni nonākt pie miera sarunām un bēgļu jautājumu, un kā arī, nu, jautājums par resursiem mūsu organizācijai. Pieturos katram no šiem punktiem. Pirmām kārtām Sīrija. Gribu jums tikai atgādināt, ka mūsu organizācija UNRVA ir, reģistrē, re, ir reģistrējusi 540 tūkstošus bēgļu Sīrijā, un šo palestīniešu bēgļu liktenis laikā līdz 2011. gadam līdz kara sākumam bija jāsaka diezgan pozitīva, tādā ziņā, ka šie bēgļi tika uzņemti eh, ar lepnām rokām un tiešām, nu, tā viesmīlīgi. Bet, nu, karš ir ievies savas korekcijas. Karš, protams, ietekmē arī šos palestīnošu bēgļus. Mēs lēšam, ka šie 540 tūkstoši šobrīd ir, eh, ir pārvietot Sīrijas iekšēnē, tātad iekšējie bēgļi, un apmēram 80 tūkstoši savukārt ir atstājuši valsti, lai, nu, ietu bēgļu gaitās jau otrais savā dzīvē. Kara ietekme uz bēgļu kopienu un tieši uz palestīniešu kopienu, jāsaka, ļoti līdzinās tai, tam, ko mēs redzam arī citās civil, civiliedzīvotāju kopienās. Ir īpaši tāpēc, ka karojošā grupējumi šīs kopienas uzskata par strateģiski svarīgiem faktoriem. Uh, bruņotās opozīcijas, bruņotās opozīcijas grupas parasti kontrolē kaut kādus pilsētas, reģionus, rajonus, strateģiskas um, atrašanās vietas un Sīrijas armija savukārt un grupējumi, kas cīnās ar, Sīrmijas, ar Sīrijas armiju, sadarbojas ar to aplens šīs grupas, šos nemierniekus. Un palestīniešu civiliedzīvotāji beigu beigās nonāk tā, tādā, tā, tādā slazdā, viņi nevar vairs pārvietoties ne šurp, ne turp. Uh, Viņi nespēja, protams, līdzi attiecīgi saņemt arī nekādu palīdzību. Nu, tāda tendence parādās un tā pastāv visus pēdējos mēnešus. Un šīs tendences katrā ziņā, protams, nav nekādā veidā īpaši pasaudzējuši palestīniešus. Īpaši aktuāli tas šobrīd ir ar. Armukā. Jūs zināt, ka Armuka nav bēgļu nometne, tās faktiski ir Damaskas piepilsēta, ļoti plaša piepilsēta. Uh, Un tur dzīvoja 160 tūkstoši, kā tika lēsts, palestīniešu. Tas bija pirms kara. Tā bija viena no lielākajām palestīniešu koncentrēšanās vietas, vietām ārpus Palestīnas teritorijas. Kopš 2012. gada, protams, karš ir nonācis arī līdz šai piepilsētai. Opozīcijas grupas kontrolē šī piepilsēta svarīga strateģiskā punkta pašu centru, tātad pie Lūk, pie Damaskas. Uh, un armija ir šo teritoriju aplenkusi. Šie 160 tūkstoši e, palestīnieši gandrīz visi ir atstājuši šo piepilsētu, bet mēs lēžam, ka apmēram 18 līdz 20 tūkstoši palestīnieši tomēr šobrīd ir še, šai centrā iekšienē un ir tur kā slazdā no turienes nevar izkļūt. Kopš 2012. gada septembra mums ir bijis ļoti grūti sazināties ar cilvēkiem, bet pagājušajā gadā e, vasarā mums tomēr izdevās nosūtīt zināmu palīdzību, bet kopš pagājušā gada septembra, tātad pēdējos 4-5 mēnešus palīdzību sniegt viņiem viņiem mums ir bijis pilnībā neiespējami, mums nav bijis iespējas nekāda rīkoties šajā teritorijā. Jūs jau esat lasījuši, dzirdējuši ziņās par to, ka ir ļoti liels problēmas, ir bats, cilvēki mirst no bada, nepietiekams uzturs, slimības, burtiski pārņem tūkstošiem cilvēkus un papildus humanās, humanajai traģēdijai visā Sīrijā. Nu, tas ir aktuāli ļoti daudzos gadījumos, kad šādas Um, izolētas kopienas. Pēdējās astoņas dienas valdība ir mums atkārtoti piedāvājusi iespēju, devas atļauju nosūtīt palīdzību uz Armuku, tātad šo piepilsētu pie Damaskas. Uh, diemžēl gan tikai divos mēģinājos mums izdevās uh, nodrošināt panākumus, bet nu, lai jūs saprastu, cik ļoti maz mums ir izdevies ievest šajā teritorijā astoņās dienās, kas mums tika piešķirts, esam ievaduši 188 pārtikas paciņas. Viena šāda paciņa var astoņu cilvēku ģimenei dot uzturu desmit dienām. Tas ir nekas, kā jūs iedomājaties, ja tur ir 18 tūkstoši cilvēku. Nu, tikai šādā apmērā esam varējuši kaut ko darīt. Un jāsaka, ka šī tendence ir ārkārtīgi sāpinoša. Tā tiešām ir problemātiska. Mēs nonākam līdz robežpunktiem, mums liek gaidīt tur stundām, tad, kā jau teicu, divreiz mums ļāva tomēr nonākt līdz teritorijai, kas ir pie šīs piepilsētas e, robežas, pie ārmukas robežas, ko joprojām kontrolē valdība. Cilvēki tādā selektīvā kārtā drīkst iznākt no šīs teritorijas teritorijas, notiek skrīnings, daudziem no viņiem vispār neļauj saņemt palīdzību, un tad stundu, stundu ilgu sarunu gaitā mums tomēr izdodas dažiem, tikai dažiem no viņiem palīdz, palīdzēt. Tas tiešām raisa ārkārtīgi lielas bažas, un es te gribētu patiešām arī jums to uzsvērt. Iespējams, ka tā tas turpināsies arī nākotnē, jo tādā gadījumā ja ir kaut kāda vienošanās par humanās palīdzības sniegšanu, jo taču šķistu, ka tas ir pirmais Ženēvas sarunu punkts, eh, tad, kad tiks lūk šāda vienošanās panākt, bet tad situācija uz vietas būtu nav atvieglota. Uh, Nu, es nesaku, mums būtu galīgi jāļaujas pesimismam, bet es domāju, domāju, ka ļoti svarīgi, lai šīs sarunas turpinās, jo piekļuve ir ārkārtīgi vajadzīga, steidzam vajadzīga, cilvēki dzīvo šausminošos apstākļos, bet tāpat laikā mums ļoti realistiski jāskatās uz šo situāciju un to, kā šādu vienošanos iespējams uz dzīvē īstenot. Nu, katrā ziņā mēs katru dienu šobrīd cenšamies nonākt jārmukā Mēs cenšamies izdarīt spiedienu uz visām pusēm, lai mums nodrošinātu šo piekļuvi. Mums, kā jau teicu, ir ļoti daudz darbinieku, bet desmit darbiniekus jau esam zaudējuši kārdarbības rezultātā, 20 ir pazuduši bez vēsts. Nu, tiešām, nu, maksājam bargu maksu arī par to, ka cenšamies nodrošināt šo humāno palīdzību domāju, ka tagad, kad mēģinam risināt šo tūlītējo problēmu Sīrijā, nedrīkstam pazaudēt eh, no mūsu skatu loka kopainu, ko tas vispār nozīmē palestīniešiem. Viņu iespējas atstāt valsts ir ļoti ierobežots, un tāpēc es domāju, un tāpēc es teicu, ka tikai 80 tūkstoši ir atstājuši valsti no visiem šiem 540 tūkstošiem uz Jordāniju. Eh, Jordānija ierasties viņiem nav ļauts, viņi var doties tikai un vienīgi uz Libānu, 51 tūkstots ir devies tieši tur, vismaz pagaidām, bet tā ir vēl viena problēma, jo, kā mēs zinām, tad Libānā jau šobrīd ir 250 līdz 300 tūkstoši palestīniešu tūkstoši palestīniešu, un šobrīd tur ir jāsaka vēl, nu, varbūt pat līdz miljonam Sīrijas bēgļu, un tāpēc Libānas stāvoklis tiešām ir neapskaužams. Šie 50 tūkstoši palestīnieši nāk vēl tā kā papildus, bet tā ir vēl tikai pila jūrā salīdzinoši ar sīriešiem, kas dodas tur, bet ir politiski, del, tāda rodas vēl delikātāka situācija, un viņu klātbūtne līdz ar to ir ļoti kritiski svarīga un ļoti īpatnēja. Tas ir vēl viens simptoms tai humanai krīzē, kas tiek piedzīvot iedzīvot Sīrijā. Un lūk, kādas sekas var radīt šādas kaimiņu valsts problēmas. Un kopumā runājot, Palestīnas bēgļi uzskata, ka viņu iespējas pārvietoties ir vēl krietni ierobežotāts nekā sīriešiem pašiem. Pēdējo reizi, kad apmeklēju Sīriju, tas bija pagājuši vasaras, tikos uh, ar visiem Palestīnas bēgļiem, uh, ko varēju sastapt. Viņi teica, ka lūk, tas gandrīz tā kā 48. gadā, kad mēs bēgām no Palestīnas. Viņi saka, bet vēl sliktāk ir tas, ka toreiz vismaz bija kaut kāda solidaritāte no cita puses, bet tagad vairs tā nav. Un tas ļoti labi parāda, kā situācija ir attīstījusies un cik ļoti saržģīsies tā ir. Tāpat laikā es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi un priecājos, ka Berman kungs to arī pieminēja, ir neaizmirst, pievēršoties Sīrijai, kāda ir palestīniešu situācija arī okupētajās teritorijās, Gazā un Rietumkrastā tostarp, protams, Austrum Jeruzālamē. Es negrasos tagad iedzināties detaļās runājot par rietumu krastu, tas ir kaut kas tāds droši vien, par ko jūs runājat bieži un dikti, tikai gribu atgādināt, ka viena trešā daļa e, rietumu krasta iedzīvotāji ir Palestīnas bēgļi, un viņi cieš no tādiem pašiem ierobežojumiem, ierobežojumiem kā pārējie palestīnieši, jo, protams, arvien vairāk tika izvērsta šīs izrēliešu kolonijas un tā tālāk. Bet pievērsīšos Gazas sektoram, kur Palestīnas bēgļu proporcija ir vislielākā reģionā salīdzinot ar pārējiem iedzīvotājiem, respektīvi divas trešdaļas. Un, protams, ka līdz ar to mūsu pakalpojumi tur ir īpaši svarīga un nozīmīga. Man jums jāsaka, ka diemžēl situācija. Uh, nav uzlabojusies pēdējo pāris mēnešu laikā. 2010. gadā Izraēla pieņēma lēmumu atvieglot blokādi. Tas, protams, tika uztvērts atzinīgi, tika paredzēt vairāk pasākumu īstenot, vismaz, lai varētu humanās palīdzības sniedzēja aģentūras uzsākt celtniecības projekts, bet pagājušajā gadā bija tāda kombinācija ar jauniem ierobežojumiem, tad, kad tika lūk konstatēti šie tuneļi izraktiet un tālāk, un mainījās politika arī no Eģiptes valdības puses. Viņi vēlējās slēgt visus šos kontrabandas tuneļus, un tas, protams, ar ārkārtīgi smagi skāra civiliedzību civiliedzītājs gadā. Nu, nav jau tā, ka kāds te saka, ka šie tuneļi būtu ļoti vajadzīgi un tā tālāk, un tie būtu labi, bet tas ir, bija vajadzīgs tīri humāna apsvērumu dēļ civiliedzīvotājiem gazas sektoram. Kas attiecas uz materiālu importēšanu Izraels, mums vajadzēja no jauna sākt procesu, prasot autorizāciju, lai lūk šie celniecības projekti gazas sektorā varētu notikt. Nu, te man jāsaka, pēdējās pāris nedēļas esam atkal no jauna piedzīvojuši atkārtot autorizāciju virknei celniecības projektu projektu, kas tika apstiprināti jau iepriekš, bet par kuriem bija jāiesniedz pieteikums vēl vienreiz. Bet tikai 12 no kopējiem projektiem līdz šim ir ap, apstiprināt atkārtot. Kopā to bija 58, 58 projekti, respektīvi vēl nav apstiprināti 58 projekti, tikai 12 ir apstiprināti no Izraels vadības puses. Un te es runāju tikai par mūsu aģentūras projektiem, es nerunāju par citiem projektiem, par divpusējiem ar citām organizācijām un tā tālāk. Te mēs runājam vairāk par 200 miljonu eiro vērtiem projektiem, tie ir ļoti svarīgi kā tādi, bet eh, Tie ir arī ārkārtīgi svarīgi tādā ziņā, ka tie piedāvā iespējas cilvēkiem gadas sektorā gūt darbu Es turklāt gribētu arī jums teikt, ka, nu, ja mums bija nelielas cerības, ka 2012. gada novembra beigās eh, šie īsie konflikti varētu tikt izbeigti un uguns toreiz tika pārtraukta, bet šīs, jāsaka, cerības par uguns pārtraukšanu atkal mazinās, mazinās, mazinās un bažas palielinās, jo vardarbība atkal pieaug. Un tas, protams, mūsos rada bažas, jo vēl viens uzsats sāsinājums konfliktam Gazā varētu būt vienkārši katastrofāls no dažādiem punktiem, gan reģiona stabilitātei kopumā, gan arī nākotnē, miera procesam un tā tālāk neaizmirsīsim to, atcerīsimies, pie kā noveda operācija, kā, eh, kā stled. Uh, un kā mēs varējām atšķirt šos miera procesus starp palestīniešiem un izrēliešiem. Nu, te man arī jums jāsaka, ka ierobežojumi ir, protams, izraisina, izraisījuši e, kārtējo kritumu visos rādītājos, kas liecina par humāno situāciju. Ekonomiskā situācija ir pasliktinājusies nozīmīgi, nabadzība pieaug ģeometriskas progresijas ātrumā nu, ja jūs nesat lasījuši gads 2020 ziņojumu, ko ANO publicēja pagājuši gadu, nu, tad var jums pastā, tā bija mūsu reakcija, tad iesaku jums to izlasīt, jo tas tiešām ir diezgan interesanti. Un vēsts galvenā, protams, tur ir iekļauta. Un to esmu teicis šai arī, šajā telpā vairāk kārt. Mēs uzskatām, ka blokāda ir nelegāla, jo tā ir tā, tas tāds kolektīvs sots, tā ir pilnībā jāceļ, mēs piekrītam, un tam piekrīt arī pārējā ANO organizācija, tāpat ir jāsadarbojas gan Eģiptei, gan Izrēlē šai ziņā, bet jāsaka, protams, to nedrīkst uh, risināt uz civiliedzētāju drošības rēķina Gazā. Tostarp arī uz bēgļu rēķina. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc aicinu Eiropas Savienību un jūs, attiecīgi tā rīkoties, turpināt, aicināt visām pusēm ievērot miermildīgu, miermildīgu, savaldīgu attieksmi, lai izvairītos no bruņotiem konfliktiem. Ir jāspēj tālāk īstenot 2012. gadā panāktā vienošanās par uguns pārtraukšanu, un visbeidzot, es patiešām ceru, ka starptautiskā sabiedrība panāks vienošanos un atbalstīs samierināšanās centienus, ko, ko, ko šobrīd nāk lajā palīdzību Palestīnas vadība. Nu, jāsaka, ta, pretošanā šiem centieniem nenākt par labu reģionam un, protams, arī Palestīnas iedzīvotājiem. Ne. Trešā lieta, par ko gribēju runāt, protams, ir miera process pats par sevi. Jūs jau ļoti labi zināt, eh, daudz ko, kas norisinās tā ietvaros, bet ļaujiet man tomēr pāris nianses mm, nu, likt jums priekšā. Nedrīkstam aizmirst to, ka jautājums par Palestīnas eh, bēgļiem, protams, ir cieši, cieši saistīts ar valsts statusu, ar šo ga, lēmumu par gala statusu. Risinājums šim ļoti senajam jautājumam ir vienmēr, eh, nu, protams, abu konfliktā iesaistīto pušu ārpušu rokās. Un tas, ko gribu uztvērt šai kontekstā, ir, lai šis risinājums varētu gūt panākumus. Uh, lai to varētu īstenot tieši tāpat kā, protams, citus miera aspektu procesus, tad tādā gadījumā šim risinājumam jābūt tādam, kas ir pieņemams, kas ir internalizēts, ko cilvēki sevī sajūt, ka viņi var piekrist. Un to starp tā tad arī palestīnas bēgļiem ir jāspēj šis risinājums pieņemt. Un tas ir ļoti saržģīts jautājums. Mēs ļoti zinām, ka jautājums uh, kopā vēl arī ar Jeruzālēm, šis jautājums ir ārkārt viens no vissvarīgākajiem. Palestīnas bēgļiem. Mēs arī zinām, ka abas šīs puses ir ļoti atšķirīgās domās par to, kā risinājumu vajadzētu izskrīties un kā to īstenot. Nu, tas, protams, vairs nav manas organizācijas ziņā izteikt kaut kādus argumentus par vai pret kaut ko, bet mēs katrā ziņā varam jums pastāstīt, ka bēgļu kopienā pastāv būtiskas bažas par šiem iespējamiem risinājumiem, un iespējams, ka šīs bažas vēl vairāk sāsināsies tajā brīdī, kad eh, miera sarunu posms pietuvināsies noslēguma punktam. Bet, nu, cerams, ka miera process turpināsies, turpināsies neskatoties uz apkārtējām problēmām, un tādā gadījumā, protams, arī bēgļu jautājums ir jārisina atbilstīgs starptautiskajām tiesību normām un 194. E, janvāra rezolūcijai, un bēgļi, Palestīnas bēgļu vēlmes ir jāņem vērā visā šai konsultāciju procesā un arī risinājumu izstrādē. Un tas katrā ziņā ir jautājums, par ko šobrīd vajadzētu domāt arī Palestīnas vadībai. Palestīnas Palestīnas bēgļu viedoklim ir jātop ņemtam vērim, viņiem ir jākļūt par vieniem no, no pusēm, kas izsaka savu viedokli, uz viņiem nedrīkst šo risinājumu tā uzspiest, jo citādi viņu kļūs par grupu, kas būs naidīga pret šo kopējo miera procesa rezultātā panākto rezultātu. Es varu nu, arī tikai izteikt cerību, ka mēs nonāksim līdz šim posmam un arī atbalsts mūsu organizācijai, es ceru, turpināsies. Jo jāsaka, šis miera procesa posms šo, šobrīd ir tāds, ka Process var turpināties divos dažādos virzienos, vai nu veiksmīgi, vai neveiksmīgi. Ja tas būs veiksmīgs, tad nedrīkst aizmirst, ka mana organizācija būs ārkārtīgi svarīga arī tālāka, eh, ļoti gara un kompleksa pārējais posma īstenošanā. Ja miera process savukārt būs neveiksmīgs, tad pārsvarā vajadzētu izvairīties no tā, ka lūk šīs donoru valsts pēkšņi met eh, rokas gaisā un saka, nē, nu mēs esam pārgruši, mēs vairs nevaram, cik mēs varam atbalstīt visus šos, un tad beigu beigās nevarēs izmantot tos, instrumentus, kas ir izmantot līdz šim Palestīnas bēgļu atbalstam, tas, nu, arī būtu ārkārtīgi slikti. Šis atbalsts joprojām būs ļoti smags, jo, ja šāda veida atbalsts samazināsies, sekas būs ārkārtīgi negatīvas. Un tā nu es nonāku pie pēdējā punkta, respektīvi pie tā, cik ārkārtīgi svarīgi atbalstīt mūsu aģentūru arī nākotnē. Jūs zinat, ka mēs darbojamies uz brīvprātīgu ieguldījumu pamata. Es domāju, ka tas ir diezgan pretrunīgi, jo mēs piedāvājam valsts pasākumus, pakalpojumus, kuru mm, apjomam vajadzētu būt paredzamam. Te mēs runājam par atbalstu klīnikām, pārtikas e, piegādē un tā tālāk. Un šāda veida palīdzība nevar būt atkarīga no kaut kādiem neat ne, neparedzamiem donoru ziedojumu apjomiem. Un tā tas šobrīd turpināsies. Tas ir ārkārtīgi nepareizi. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai tāds iestāds kā Eiropas Savienība un tādas uh, valstis, kas līdzdarbojas ANO, tomēr turpina atbalstīt mūsu organizāciju un piešķir līdzekļus mūsu darbam. Mūsu aģentūrai darbībai ir vajadzīgs apmēram 1 miljards eiro gadā. Nu, plus mīnus. Puse no tā ir paredzēts tā pamat, mūsu organizācijas pamat funkcijām, izglītībai, veselības aprūpēji un uh, sociālajiem pakalpojumiem, un otra puse savukārt paredzēta tādām krīzes situācijām, kā situācija Sīrijā vai, piemēram, īpašiem projektiem, kā celtniecības projekti, gaz sektora un tā tālāk. Donori līdz šim izturējušies ļoti atbildīgi. Jā, ja mēs skatāmies, piemēram, uz to, kā ziedot līdzekļi, tad līdzekļu apjoms katru gadu ir pieaudzis, bet jāsaka, pieaugums līdzekļos nav sakojis līdz pieaugumam vajadzībās, jo vajadzības ir ir pieaugušas vēl straujāk. Un visi šie līdzekļi, protams, aiziet būtiski šādiem konfliktiem, un konflikti būtiski, burtiski multiplicējas. To risināšana kļūst vēl svarīgāka nekā mūsu parastais um, darbības loks. Bet, nu, nedrīkst atstāt novārtā nevienu ne otru. Turpmākos pāris mēnešus mūsu aģentūra parakstīs turpmāko finanšu vienošanos ar Eiropas komisiju. Kā jau teicu, uh, Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par to, ko Eiropas komisija un Eiropas iestādes dara mūsu aģentūras labā un ko tā darī, tās darījuši pēdējo pāris gados. Tās neret ir glābuši mūs no ļoti grūtām finanšu situācijām katra gada beigās, tostarp arī pagājušajā gadā tā tas notika, un tāpēc mēs esam ierosinājuši, ka 80 miljonu eiro, kas bija igadējā summa mūsu vienošanās ietvaros, eh, t, varbūt varētu tikt palīdzināt pieticīgi, nu, lai varētu nu, panākt to, ka mēs katru gadu beigās atkal neesam pie jūsu durvīm un nelūdzam vēl naudu. Nu, diskusijas katrā ziņā šobrīd turpinās, cerēsim, nu, ka tam būs arī, zinām, konstruktīvi rezultāti. Nu, noslēgumā gribētu teikt vēl lūko. Uh, patiešām pavisam ātri to pieminēšu, gribēju jums aprakstīt, kā tad ir tie galvenie uzdevumi un problēmas, kas saistīts ar karu Sīrijā un kā tas sasaistās ar turpinošos okupāciju rietumkrastā, gazas blokādi un uh, Palestīnas līderu sašķeltību, Ēģiptes uh, valdības lēmumi, kas, protams, ietekmē arī bēgļus gazā. Uh, Saku to tāpēc, ka man ir bažas, ka šīs multiplās daudzās krīzes, kas pārklājas viena ar otru, beigu beigās sagrauj palestīniešu bēgļu morāli un garu. Viņi, protams, ir ļoti pretoties spējīgi, bet es nezinu, cik ilgi viņi varēs uzturēt sevi šo spēku, jo gal gal baigā tā var pārvērsties par vilšanos un uh, gūt ļoti liel, daudzas negatīvas izpausmes. Rietumkrastā jau no 3. decembra mūsu aģentūras darbinieki streiko jo viņi mums vairs nebija līdzekļi viņu atlīdzības izmaksāšanai. Mums vienkārši nebija šo līdzekļu. Bet šī streika rezultātā tika organizētas demonstrācijas, kas iet savukārt atspoguļē virkni citu problēmu. Es redzēju tādas demonstrācijas, kur mūsu darbinieki pieprasīja tātad gan uh, lielākas algas, kā jebkurš valsts dienas, bet viņi runāja arī par ārmuku Sīrijā, viņi runāja par visām bažām, kas saistīta ar mieru procesu, viņi runāja par blokādu gazā. Tātad visi šie jautājumi saveļas vienā cunami vilnī un rezultātā bažas pieaug. Uh, burtiskā augumā, un tas viss ir jārisina, tas viss ir jāmēģina kaut kā normalizēt, ja tīpaši vēlamies šo mieru procesu tiešām novest pie kaut kādiem rezultātiem tādā pozitīvā garā. Lielas paldies vēlreiz par visu atbalstu, ko esat mums piedāvājuši. Tad, kad es kļuvu par ģenerālu komisāru mūsu aģentūrā 2010. gadā, eh, tas bija janvārs, toreiz par prioritāti noteicu eh, attīstīt partnerību starp mūsu organizāciju un Eiropas Savienību, pārveidojot to par strateģiskāku dialogu, pārveidojot to par reālu partnerību, nevis tikai tādām attiecībām starp donāru un organizāciju, kas saņem līdzekļus. Un es tiešām domāju, ka dialogu līmenis, ko esam īstenojuši, ir padziļinājies. Nu, vismaz man tā liekas, esmu šeit bijis, ir palielinājies dialogs arī ar augsto pārstāvu, ar attiecīgiem komisāriem, ar um, Eiropas parlamenta preses dienestu, ar virknī atbildīgiem, ama, atbildīgu amatu ieņēmējiem šeit Eiropas Savienībā, un tāpēc noslēgumā lūkšu jūs turpināt nodrošināt mums šādu atbalstu. Eiropas parlaments vienmēr ir bijis šeit avangardā un vienmēr piedāvājis mūsu atbalstu. Ceru, ka jūs varēsiet atbalstu piedāvāt arī manam pēcgājējiem, tā lai šī organizācija savu darbu var turpināt tikpat efektīvi kā līdz šim. Um. Liels paldies! Un tagad es gribētu lūgt, lai Kolēģis eh, Bermans izsakās. Um, always, we... Kā ierasts, kā vienmēr mēs esam noklausījušies ļoti interesantu, ļoti precīzu stāstījumu. Filipo Grandi, liels paldies jums par šo izklāstu un par jūsu enerģētisko darbību un gatavību strādāt Andrava vārdā. Es eh, negribētu uzdot visus šos jautājumus, kas varētu apkopot jūsu darbību astoņu gadu garumā, bet es nevaru iedomāties nekādu tādu vispārīgu jautājumu. Labāk uzdošu konkrētu lietu. Mēs nesen esam saņēmuši Eiropas revīzijas palātas ziņojumu, tur ir diezgan smaga kritika par to, ka Eiropas Savienība finansē algas vairāku tūkst, vairākiem tūkstošiem darbinieku Gāzā, arī Palestīnas administrācija, kas šobrīd ir piespiedu bez, bezdarba situācijā dēļ Hamaza. Un ir viedoklis, ka tas ir muļķīgi, ka mēs vienkārši tērējam naudu, un ka vajadzētu tiešām pārtraukt to visu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu manuprāt, un komisijas prāt, ir ļoti nepieciešams paturēt šo divu valstu risinājumu perspektīvu. Ir jāturpina apmaksāt šo cilvēku darbu ne tikai sociālo apsvērumu, bet arī politisko iemeslu dēļ. Kāds būtu jūs komentārs par šo lietu? Tas ir tāds vispārīgais jautājums vai jūsu pieredze. Un tagad konkrētais jautājums par Sīriju situācija. Vai jums kādi jaunumi ir par Sīriju, situāciju Hormsā no UNRVA perspektīvas? Gomeša kundzei tagad vārds, vai jūs varētu kaut ko turpināt, uzdot jautājumu. Paldies! Tas bija ļoti interesants stāstījums, vienmēr ļoti interesanti un informatīvi ir dzirdēt jūsu stāstījumu par darbu, ko veic jūsu organizācija. Varbūt mūsu iedzīvotāji nemaz tik daudz nezina eh, par jūsu organizācijas darbu. Tie, kas kontaktējas ar UNRVA, tie, protams, zina, ko jūs darat, bet lielākais cilvēks, kas droši vien nezina, eh, ko, ar ko jūs nodarbojaties. Eh, un tāpēc gan Eiropas Savienībai, gan starptautiskām organizācijām ir jāatbalsta jūsu organizācijas darbs arī cilvēki neapjēdz visus šos izaicinājumus, pret kuriem jūs stājaties, un kā arī jūs minējāt, situācija daudzajādā ziņā pasliktinās. Es gribētu, lai jūs pastāstītu vairāk par to, kas notiek iekšā Gazā. Tur mm, kāda virzība izlīguma virzienā, ja tāda vispār ir? Es esmu dzirdējusi, ka šeit ir tādi jauni, interesanti notikumi. Un vēl kas notiek Ēģiptē? Nesen Ēģiptē esot izskanējušas spekulācijas par tādu kā darījumu. Tā ir tāda spekulācija, ko izmantoja Ēģiptē iekšējiem nolūkiem. Un tas bija par to, ka varētu būt tāds darījums, tā kā vienošanās starp Izrēlu un atsevišķiem valdības segmentiem Ēģiptē. Un šajā darījumā varētu cilvēki būt pārvietoti uz Sinaju, un tad gāza būtu atstāta Izraēlai tādā ziņā, ka arī palestīniešu tiesības, pamatiesības, kas dzīvo gāzā, tiktu saglabātas un aizsargātas. Ko jūs domājat par visu to? Ok. Labi. Laikam vajadzēs sākt atbildēt. Thank you. Paldies. Vermantkungs uzdeva jautājumu par ierēģiem un viņu atalgojumu. Es Nevar tagad pateikt, kā vajadzētu tagad vai Eiropas Savienībai vai Palestīnas ar autoritātei sakārtot šo lietu. Bet, eh, ja es nedaudz paplašinātu jūsu jautājumu un, eh, un pastāstītu, kāpēc šāda situācija ir attīstīsies, kāpēc ir cilvēki, darbinieki, kas nestrādā un viņiem tomēr maksā. Tas ir tāpēc, ka ir tāds, tā, tā kā. Uh, Eh, lūzums šķelšanās Palestīnas eh, vadībā. Es eh, saprotu, ka šeit ir politiski apsvērumi, kas ir ļoti jutīgi, par tiem ir jārunā un jārisina, un arī kvartets ir noteikts, zināms, noteikumus, kas netiek pildīti. Un ir vēlēšanās šos šķelšanos jautājumu sakārtot, bet pirms šī šķelšanās tiks atrisināta, ir ļoti grūti izdomāt, ko darīt ar šo te konkrēto jautājumu. Protams, Palestīnas publisko sektoru būtu jāturpina atbalstīt, tāpat kā UNRVA būtu jāatbalsta. Mēs apkalpojam vai kalpojam diviem dažādiem uh, Palestīnas sabiedrības sektoriem, tāpēc ir ļoti svarīgi atbalstīt gan vienu, gan otru, bet šī konkrētā grūtība attiecās uz Palestīnas autoritāti, un tas turpinās prevalēt, līdz politiskā problēma ir atrisināta. Un te es gribētu atbildēt arī uz Gomešas kundzes jautājumu. Mēs dzirdam baumas, ka ir pārāvums sarunās par izlīgumu. Mēs eh, esam dzirdējuši to ļoti daudz reiz, ka ir šis caurāvums, ka būs, bet nekad nekas nav noticis. Un pavisam nesen parādījās tādas baumas, ka būs tomēr kaut kāda vienošanās, bet nekas nav noticis, un katrā ziņā mēs gaidām, kādā veidā šī vienošanās varētu būt panākta. Es nezinu par cilvēku pārvietošanu. Es domāju, ka šeit varbūt nav īsti pareizi. Šeit ir dažādas sazvērstības teorijas. Šobrīd Ēģipte fokusējas uz uh, savu ļoti komplicēto pārejas problemātiku. Bet par gāzi, ko es varu teikt, ko mēs no savas perspektīvas tur varam darīt, ir tas, ka Ēģipte mūsuprāt ir mm, sakarā ar gāzu ir pastiprinājusi savus pasākumus, ir slēgus tūneļus, caur tūneļiem tiek veikta preču kontrabanda, tāpēc tie ir jāizlai, to var saprast bet no otras puses ir jāsaprot, ka gāza, gāzes civiliedzīvotāji ir zaudējuši līdz ar šiem tuneļiem ļoti svarīgu tādu ceļu, caur kuru ienāk preces un degviela un tā tālāk lietas, kas ir nepieciešams ikdienas dzīvei un šīs lietas tātad legāli neienāk pie viņiem, bet kā, kā tad, lai viņi iegūst to šajā bloķētajā joslā? Tas tiešām ir patiesi izaicinājums. Par Homsu. Šķiet, ka bija uzdots jautājums. Mēs neesam iesaistījušies tur tiešā veidā, jo šī vienošanās ir apspriesta Ženēvā. Tas ir saistīts ar seno Homsas pilsētu un civiliedzīvotājiem, kas nav palestīnieši. Jā, tur ir arī palestīnieši. Uh, apkārt, bet, bet tie dzīvo blakus šai teritorijai, par ko mēs runājam starp citu. Tur tā vieta, kur dzīvo palestīnieši, tur es arī viesojos nesen, to kontrolē valdību. Tad eh, mums nav nekādas problēmas ar piekļuvu. Mēs varam tur piekļūt. Bet, eh, labi, ka jūs uzdevāt šo jautājumu, mēs ļoti ceram, ka ja sarunas par piekļuvi Homsai būs veiksmīgas, tad līdzīgu praksi varētu pārcelt arī uz citām apdzīvotām vietām, piemēram, Jārmaku. Vai jūs gribat, lai es turpinu atbildi? Vai par gūtajām mācībām jūs uzdevāt jautājumu? Ko varu atbildēt jums? Viena no iegūtajām mācībām ir šāda esmu astoņas gadus strādājis UNRVā, un šajā laikā es esmu ievērojis, ka startautiskā uzmanība un īpaši tāds papildu atbalsts vienmēr nāk krīzes laikā. Es ļoti skaidri atceros, ka Kastled operācijas laikā tagad bija konflikts gāzes joslā, un tas bija 2008. gada decembrī, tālāk janvārī, ka tieši tajā brīdī bija ļoti liels atbalsts mūsu darbam un arī civiliedzīvotājiem. Abu pušu civiliedzīvotāji, un mēs saņemām ļoti lielu atbalstu. Un neraugoties uz to, ka tas ir grūti, jo palestīnieši nav šī konflikta centrā. Tomēr mēs iegūstam arī resursus mūsu ārkārtas operācijām Sīrijā, tāpēc, ka tur ir krīze un tas ir mēdī uzmanības lokā. Bet problēmas rodas tam, tad, kad krīzes nav, vai arī krīzes nav liels, nav tik ļoti acīm redzams, tad resursus ir ļoti grūti dabūt. <clears throat> Bet um, resursu nepiešķiršana, tas atkal stimulē krīzes izraisīšanos, un tad nu krīze ir un grūti ir uh, risināt. Tā tad uh, nav pietiekams uzmanības uh, tā, šiem periodiem, kas noved līdz krīzē, un arī gāze šeit būtu labs, labs piemērs Un tad viena no mācībām ir tāda, mums ir jābūt skaidrākiem, un šeit jācaucās uz uh, Gomešas kundzi par to, ka arī vispārīgi tāda sabiedrība kopumā ir jāzina vairāk un precīzāk par mūsu darbu, par to, ko mēs darām, jo šis darbs ir ļoti vajadzīgs. Mūsu reģionā ir nepieciešami stabilitātes elementi, ir um, pārejas periodi visur, tāpēc lūdzu, uh, neapturiet savu atbalstu UNRVAI. Ir nepieciešams sniegs resursus, jo šī organizācija palīdzēs pārvarēt krīzi, tad, kad tās iestāsies. Paldies, Berman kungs. Es atļaušos turpināt. Gribu vaicāt par Libānu. Tur ir šobrīd ļoti liels Sīrijas bēgļu skaits. Tur ir spriedze un arī sloks valstī. Kā tas ietekmē UNRVAS darbu? Un vai šī būtu tāda tipiska situācija, par kuru jūs runājat, ka tagad vajadzētu rīkoties preventīvi, un tas būtu pareizāk nekā pēc tam koriģēt jau to, kas ir noticis? Grandī kungs. Es teiktu jā. Ko tas nozīmē Palestīnas bēgļiem, tas man ir skaidrs. Jebkura konflikta eskalācija Libānā, ja ir pieaug iekšējā spriedze, eh, ja to kūrina kaut kas no ārienes vai iekšēji, Tas viss apdraud 300 tūkstošus palestīnas bēgļu, vēl tagad pa 50 tūkstošiem vairāk šobrīd. Tātad riski tagad ir ļoti lieli, jo Palestīnā vienmēr, pal, palestīnieši vienmēr ir bijuši apdraudēti jebkurā Libānas kara Prezidents Abbas, kā arī Libānas valdība pēdējos gados ir strādājusi ļoti labi. Viņi ir centušies saglabāt mieru palestīniešu rindās, lai nebūtu šīs spriedzes. Tomēr situācija nometnēs ir traģiska, ļoti nestabila, tur ir, nav resursu, cilvēki ir nabadzīgi, un ja nebūs atbalsts šīm nometnēm, tad ļoti grūti tur kaut ko izdarīt. Šīs teritorijas ir ļoti trauslas. Un arī tāda iespēja, ka šie cilvēki varētu iesaistīties Libānas konfliktos iekšēji, tad tāda iespēja ļoti reāla un tāda eskalācija jau ir bijusi 2008. gadā. Mēs esam redzējuši, kā konflikti Sīrijā ļoti ātri atbalstojas un pārvēršas iekšējos konfliktos eh, Libānā. Šeit ir ļoti augsti riski. Te um, palestīniešu nometnēs ir ļoti daudz ieroču. Tāpēc novēršana vai prevencija, tai būtu jābūt tādai politiskai. Pirmkārt ir Libānas valdība jāsniedz um, atbalsts. Un vēl viens preventīvs pasākums ir novērst konfliktu kā tādu Sīrijā. Bet mēs runājam no savas zemākās perspektīvas - atbalsts nometnēm, infrastruktūras uzlabošana, labāku darba apstākļu radīšanu, tur arī nodarbinātības, kaut iespēju radīšana, kaut minimālā līmenī, tomēr tas būs labs ieguldījums stabilitātes nodrošināšanā. Okay. Labi. Mēs esam jums ļoti pateicīgi. Grandī kungs, paldies par paskaidrojumiem. Kolēģi uzdeva jautājumus un dzirdēja atbildes, un beigu beigās es lūgtu Berman kungam pateikt noslēgumu komentārus. Es um, esmu ļoti intriģēts, kā tad būs jūsu jaunā pozīcija, jaunais amats pēc marta mēneša. Attīstības komiteja un parlaments ir ļoti pateicīgi par jūsu pūliņiem. Mēs esam cerīgi, ka varēsim turpināt sniegt jums atbalstu. Mēs cīnīsimies par pietiekam finansējumu, ko varētu sniegt jūsu organizācijai turpmāk. Mēs turpināsim strādāt, lai arī mēs zinām un saprotam, ka, ka ja tiešām ir kāda ļoti bēdīga situācija visā pasaulē, tad tā ir situācija ar palestīniešu bēgļiem. Tiešām brīnums, ka viņi ir eh, spējuši tik ilgi izturēt, un jūsu ieguldījums, jūsu darbs ir tiešām neatsverams un cienījams. Paldies. Es tiešām redzu, Bermaņa kungs, ka jūs iepriekšējā dzīvē eh, esat bijis žurnālists, bet es biju profesors. Paldies, Grandikungs, un visu to labāko jums nākotnes plānos. Thank you.

I think you know that the press. Domāju, ka tagad eh, prese ir sabildējusi attēlus. Mēs varam pāriet pie diskusijas un aicinu uz paaugstinājumam Mohamedu Ahmedu Almūru, kurš ir apvienoto Arābu Emirātu Federālās valsts padomas eh, vadītājs, kā arī Angliku Nībleri, kura vada delegāciju attiecībām ar Arābijas pusalu. Sveicu arī pārējos delegācijas eh, locekļus un vispirms gribu izteikt savus viss labākos novēlējumus eh, un veselības vēlējumus jūsu prezidentu, jūsu priekšsēdētāju, kurš ir um, sasirdzis un arī esam gandarīti, ka jūs mūs apmeklējat Eiropas parlamentā un domāju, ka jūs zināsit, ka šī pirmā tikšanās ir tikai pirmais solis garajā ceļā, kā saka ķīnieši. Mēs runāsim par jautājumiem, kas interesē abas puses, jo mūsu attiecības ar Emirātiem tiek uzskatītas kā nozīmīgas ne tikai visu Eiropas Savienības eh, struktūru, bet arī īpaši parlamentu izpratnē. Un tagad do, došu jums vārdu. Paldies! priekšsēdētāji. Paldies, Snīblers kundz, par uzaicinājumu. Mēs esam ļoti gandarīti par iespēju uzstāties Eiropas parlamentā. Mums, arābiem, musulmaņiem, arābu emirātiem, Eiropa, Eiropas Savienība ir institūcija ar likumdošanas un izpildes nodaļām, un tā ir arī ar ļoti nozīmīgu vēsturisku pieredzi, kā jūs zināsiet. Ļoti daudzi zinātniski atklājumi ir veikti Eiropā daudzas konstitucionālās idejas, piemēram, par varu sadalījumu, izpildu likumdošanas tiesu varu. Tika attīstītas Eiropā no Monteskie laikiem caur Angļu konstitucionālo kustību, caur vēsturiskajām pieredzēm šajā procesā. Tādējādi Eiropa vienmēr Arābu pasaulē ir bijusi kā iedvesmas vieta, kur mēs esam varējuši daudz mātī, mācīties gan politiski, gan administratīvi, gan ekonomikā, gan dažādos citos dzīves aspektos. Un šis process ir sācies. Kad Mohameds Ali Ēģiptes vicekaralis nosūtīja studentus mācīties uz Parīzi. Un caur dažādiem attiecību etapiem šīs attiecības nevienmēr ir bijušas mierīgas, laimīgas, un tajos laikos ir bijuši periodi, kad pastāvēja vārdarbība, virskundzība, dažādas citas problēmas, bet Pa šo laiku liela arābu inteliģences daļa, kur ir apbrīnojusi Eiropas civilizācijas lielos sasniegumus, ko mēs redzam grāmatās, rakstos un arī daudzas mūsu institūcijas ir veidotas pēc Eiropas modeļiem. Piemēram, Ēģipte daudz likumi ir veidoti pēc šī modeļa. Tāpat augstākās izglītības sistēma ir tikus veidota pēc Eiropas modeļa, un Eiropa vienmēr mums ir bijusi kā iedvesmas avots, ņemot vērā to attīstību, ko Eiropas prāti, Eiropas tautas, Eiropas valdības ir devušas cilvēces pieredzēju. Šobrīd, kā mēs zinām, arābu pasauli piedzīvo ļoti jūtīgu periodu. Es lasīju Angļu nedēļu žurnālā rakstu pār E, nesaprašanos, kas valda starp sunītiem un šītiem, kur autors to salīdzina 30 gadu karu. Un runā pār attiecībām starp e, šītiem un sunītiem un par to, ka ir vajadzīgs līgums, lai mēs varētu attiecības sakārtot savā starpā un panākt izpratni starp dažādām šīm grupām. Domāju, ka Eiropa ir panākusi daudz dažādās jomās, attiecībās starp dažādām valodām vienā valstī, nacionalitātēm, reliģijām un sektām, bet Arī gribu runāt par visai jūtīgu eh, lietu, ka jums pagāja 200 gadu, kamēr jūs to spējāt atrisināt. Bija 100 gadu apgaismības, 100 gadu zinātnisko atklājumu, progresu pētī, pētījumu revolūcijas 19. gadsimtā. Un jums tas aizņēma ilgu laiku, lai varētu sasniegt šādu dažādu ideju, sektu, reliģiju, kopienu harmonizēšanu un attīstot arī politiskas institūcijas, lai varētu panākt līdzsvaru starp idejām, dažādām grupām. Arābu un islamu pasauli nav izgājušas cauri šiem pašiem vēsturiskiem attīstības posmiem. Mums vēl aizvien ir daudz problēmu. Kā jūs zināt, atšķirīgas arābu valstis ir gājušas cauri atšķirīgiem attīstības posmiem dažādos laikos - politiskā, intelektuālā, reliģiskā ziņā. Un lai gan liela daļa sabiedriskās domas simpatizē ar Eiropas civilizācijas idejām. Un vērtībām tomēr dažādu iemeslu dēļ daļa sabiedriskās domas domā pēc vecās koloniālās schēmas vai atgriežas pat vēl pie senāka redzējuma, piemēram, Osam Bidlādens, kurš runāja par krusta kāriem un ebreju konspirāciju pret islām pasauli, diemžēl ir daļā sabiedriskās domas arā pasaulē, kas atbalsta šādas idejas. Tādējādi arāba pasaule kā politiska institūcija, ir ar atšķirīgu pieredzi, ar atšķirīgiem skatījumiem uz vēstures koloniālismu. Un dažkārt reaģējot uz situāciju Eiropā un Eiropas attieksme pret situāciju um, notikumiem arābu pasaulē var, arī var būt negatīva. Es domāju, ka lai spētu saprasties Eiropa, Arā pasauli, Islāma pasauli, ir jābūt daudz diskusiju, plašam dialogam un nevarētu pieļaut to, ka viena no pusēm mēģina uh, uzspiest otrai savu viedokli par to, kas būtu vislabākais risinājums. Ir jābūt dialogam gan par ekonomiskiem, gan par sociāliem, gan politiskiem jautājumiem. Šeit nav fiksētā eh, atbilžu. Eiropā ir izmēģinājusi brīvos uzņēmumus, nacionalizāciju, eh, valsts īpašumu, tad jūs mēģinājat denacionalizāciju un tagad jūs risināt uh, problēmas, kādas ir iestājušās pēc slikta uzņēmējdarbības cikla. Līdz ar to nav vienot risinājumu visiem politiskajā sistēmā. Jā, pastāv daļa institūcija, kas ir veidots, lai aizstāvētu to vai citu sabiedrības daļu ar savām valstīm, organizācijām, pārstāvībām. Uh, bet tas viss ir gājis cauri kādiem vēsturiskiem attīstības posmiem. Ir tādas jomas, tādi apgabali Indijā, plaši apgabali reģionu kā Indija, Ķīna, ar saviem noteikumiem un ir jāpārvar daudzi stereotipi, lai nokļūtu līdz uh, kopīgam fórumam. Mums vienmēr vajag um, mēģināt iesaistīties diskusijā. Šeit nav runa par polemisku diskusiju, kur viena no pusēm apgalvo, mums ir taisnība un jūs kļūdāties. Tas ir nepārtraukts process, kā jūs zināt, jums ir stabils sabiedrības, stabils organizācijas, diemžēl, arābu pasaulē ir iegājusi tajā posmā, ko jūs jau esat pabeiguši caur pasaules kārējiem, caur dažādām sistēmām, to nepareizajiem aspektiem, tas jums ir noiets etaps. Arābu pasaule ir šobrīd šajā periodā, institūciju veidošanas periodā, un šeit nav runa par vienu sabiedrību. Katrai valstī ir savas problēmas, ir valstis, kur ir vairāk sektārā puse, citur tribālā puse, kas dominē, citur pastāv cīņas starp militārā struktūru un E, civilajām pusēm. Tādējādi visai arābas, visām vienotajām arābu problēmām vienot risinājumu nav. Situācija ir samērā sarežģīta un, kā jūs zināt, šis process ilgst jau krietnu laiku. pēdējos gados ir parādījušās optimistiskas pazīmes. Tomēr vēl aizvien ir arī negatīvas zīmes, kas norāda uz dzīves sadārdzināšanos, uz citām negācijām, visiem jautājumiem, kas jums ir pazīstami, ko jūs ar. Jū lietas, ar ko jūs varat iepazīties eh, mēdījos, presē. Un mēs esam gandarīti par iespēju uzrunāt jūs šajā institūcijā, Eiropas parlamentā. Varbūt mēs nevarēsim sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, vai nespēsim sniegt atbildes, kas um, sniedz gandrīz visiem deputātiem, bet mēs ceram, ka šādas tikšanās turpināsies, mēs tiekamies ar jums šeit, jo mēs tiksimies mūsu valstīs, un mūsu izpildu vara tiksies ar jūsu izpildu varu, lai diskutētu pār dažādiem jautājumiem taiskaitā par Sīrijas, Afganistānas, Jemenas problēmu risināšanu. Un mēs esam iesaistījušies dažādos projektos, kas ir paredzēti problēmu atrisināšanai, un lai varētu sniegt devumu no mūsu puses, lai risinātu problēmas. Mēs esam maza valsts, mēs nevaram atrisināt visas pasaules problēmas, bet mēs varam panākt labākas attiecības, labāku saprašanos un mēģināt sniegt savu devumu daudzu arābu islāmas pasaules problēmu risināšanā. Paldies, turpina priekšsēdētājs, un jūs pieminējat 30 gadu karu, tas bija karš kurš beidzās ar to, ko tas sā, bija sācies, jo reliģija tika ieviestā atsevišķās valstīs. Kaut kas, ko Staļins vēlāk um, adaptēja saviem laikiem, kad sacīja, ka Eh, politiskais režīms valstī ir atkarīgs no šīs valsts okupācijas. Eh, karaspēks nosaka režīmu, bet jums ir pilnīgi taisnība. Mēs esam piedzīvojuši divus pasaules kārus, un mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka ir jārada kaut kas, kas novērš to atkārtošanos, un jūs arī redzat šeit Eiropas Savienībā eksperimentu, kas ir veiksmīgs, kas būtu jāturpina. Ja un parlamentu, kas ir ievēlēts no visas Eiropas, ikvienā dalībvalstī, un arī domāju, ka jūs apzināties, ka šie, šī ir pieredze, kas ir turpināšanas un izpētes vērta. Un pirms es dodu vārdu kolēģei Nībers kundzei, gribu teikt, ka šodien attīstība notiek daudz ātrāk. Mums tas eh, prasīja simtiem gadu, bet šodien. Uh, Visa evolūcija notiek daudz kompaktākā veidā, īsākā laika periodā, un tāpēc mums dažkārt ir jāpaspēj atgūt īsā laika periodā daudzi tie trūkumi, kas ir bijuši pagātnē. Nīblers kundze, vārds jums. Jo ekscel... Priekšādētā paldies. Jūsu ekscelence. Godātie viesi, dāmas un kungi, godātie kolēģi runāšu savā dzimtajā valodā, man tas būtu daudz vienkāršāk. Un tas ir vāciski. Gribu, ekscelence, jūs sveikt no sirds šeit. Jā, jā, jā, vajadzīgs uzlikt austiņas. Perfekt, jā. Um, jā, sehr geehrte Damen un Herren. Tātad, godētās dāmas un kungi, Deputātais Almora kungs. Es gribu mūsu delegācijas vārdā jūs šeit sveikt, teikt jums paldies par ierašanos. Mums tiešām ārkārtīgi liels prieks un arī liels gods, ka jūs esat šodien šeit, Eiropas parlamentā. Esat pagodinājis mūs ar savu klātbūtni. Priecājos arī tīri personīgi jūs šeit redzēt. Un iesākumā gribētu teikt, ka arī mēs jūsu šeiham, kalifam sūtam, nu, atvasaļošanās vēlējumus. Uh, Cerēsim, ka viss būs kārtībā. Tātad, nu, visi mūsu tie sirsnīgākie sveicieni viņam. Gribu atgādināt, ka mūsu delegācija pagājuši gadu viesojās pie jums. Mums bija iespēja pabūt Dubajā un Abu Dabī. Mums bija ļoti daudz dažādas tikšanās arī ar jums un jūsu kolēģiem, uzņēmām kontaktus un varu teikt tikai, ka no nu arī no mūsu delegācijas puses uzskatām par ārkārtīgi svarīgi īstenot dialogu, apvainīties viedokļiem un censties vienam otru saprast, respektējot eh, šīs atšķirīgās vērtības, vēsturiskās attīstības, kultūras mantojumu un pievienošos tam, ko teica mūsu priekšsēdētājs, nu pat jā, tiešām Eiropā mums ir ļoti gara vēsture aiz muguras esam vākuši pieredzi gadu gaitā un lūk arī Eiropas Savienībā esam apvienojuši šos demokratizācijas rezultātus. Mēs kā Eiropas parlaments esam, esam tā izpausmi, bet joprojām dienu no dienas mēs šo pieredzi piemērojam un strādājam kopā ar visām citām kultūrām, kas, protams, ir šeit Eiropā. Un tieši tāpat kā jūs, es uzskatu, ka mums nepieciešams rast šo kopsaucēju, meklēt to, kas mūs vieno, un tad kopīgiem spēkiem palīdzēt um, visām Persijas līča valstīm ar apvienotiem Arābu Emirātiem virzīties uz priekšu, cieši sadarbojoties un, uh, lūk, apmainoties ar domām un ievērojot gan jūsu, gan mūsu pilsoņu intereses gribu arī teikt, ka esam ļoti uzmanīgi un ar cieņu sekojuši līdz jūsu valsts attīstībai. Un eh, mēs varbūt esam jums tāds zināms iedvesmas savots, bet katrā ziņā arī jūs, tas, ko jūs esat spējuši savā reģijā panākt, patiešām ir kaut kas tiešām ļoti iespaidīgs. Uh, kolēģi, kas ar mani kopā bija apvienotajos Arābu Emirātos, tiešām bija ļoti iespaidīti, iespaidoti, nu, redzot, kā jūs esat attīstījuši savu valsti, kā jūs virzaties demokrātijas virzienā, kā cenšaties veidot uh, Eh, attiecības eh, ar dažādiem grupējumiem, tostarp arī kā aizstāvat, cenšaties aizstāvot sieviešu tiesības, veidojot izglītības iestādes un tā tālāk. Visas šīs nianses, kā jau es teicu, bija ļoti iespaidīgas un tiešām ir pelnījuši mūsu cieņu. Un tieši uz šādas bāzes es domāju, ka mēs tālāk varam meklēt ļoti daudz kā kopēji. Mūsu delegācijai vienmēr ir bijis svarīgi arī nodot to vēsti, uh, ka mēs vēlamies sadarboties arī zinātnes un pētniecības jomā daudz ciešāk nekā līdz šim. Uh, Mums gal galā šeit ir Eiropas pētniecības programma, kas, eh, nu, ir paredzēta arī tieši tādām iespējām, lai, piemēram, studenti no jūsu valstīm varētu ierasties pie mums, studēt mūsu universitātēs un būtu labi, ja arī mūsu studenti varētu studēt pie jums. Tas būtu tāds pamatīgs kultūras apmaiņas process un tāpēc tiešām paldies, ka jūs piedāvājat šodien šo iespēju rast un noskaidrot, kas ir tās jomas, kur mēs varam spēcināt sadarbību. Uh, kur eh, varam kaut ko var darīt vairāk. Es personīgi, protams, gribu teikt, ka mani interesē jūsu viedoklis un jūsu perspektīvas attiecībā uz jūsu reģionu tālāku attīstību. Kā jūs vērtējat, piemēram, Sīrijas situāciju tieši šobrīd? Ko jūs domājat par Irānu? Arī tur ir zinām notikuma attīstība pēdējā laikā, un es labprāt gribētu dzirdēt jūsu domas tieši par šiem ģeostrateģiskiem jautājumiem. Mēs Eiropas parlamentā to visu uzskatām par ārkārtīgi svarīgi, un tas mūs ļoti interesē. Tātad vēlreiz liels paldies, ka ieradāties, un ar nepacietību gaidu diskusijas. Un tāpēc gribu teikt arī priekšsādātājiem paldies, ka viņš ļāva man šeit kā delegācijas priekšsādātāji izteikties, jo gribēju ļoti piedalīties šajā viedokļa apmaiņā ar jums. Paldies! Tas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk izteiksies Milana Monakungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Arī es runāšu savā dzimtajā valodā. Vispirms eh, gribu sveikt eh, mūsu vidū jūsu ekscelenciju Mohamedu Almūru un jūsu delegācijiem pirmkārt pateikties par sirsnīgajiem vārdiem, kas veltīti Eiropai. Un Esmu pārliecināts, ka šai vizītei sekos eh, konkrēti soļi, lai stiprinātu saiknes starp Eiropu un jūsu valsti. Domāju, ka nesen mēs eh, esam vērojuši pozitīvu satīstības tendenci, piemēram, esam atcēluši prasību pēc vīzas eh, Emirātu pilsoņiem, kas ir labs noteikumu, laba noteikumu virzība. Taču Ņemot vērā to, kā pasaule ir plaša un reģioni attīstās eh, dažādos tempos ar atšķirīgām kultūrām, bet domāju, ka arī, kā jau sacīja, eh, mūsu priekšsēdētājs Pasko kungs attiecībā uz eh, dažādu periodu vēstures Eh, vēstures, eh, vēsturiska periodu tempiem ir jāapzinās, ka tā notiek dažādos ritmos, ar atcerēsimies arī eh, dažādu to, ka Eiropa, kā jūs norādījāt, ir piedzīvojusi divus kārus, un tomēr mēs šos kārus atceramies kā visai sēnu pagātni. Es gribu novēlēt ārā pasaulē labklājību, mieru, visas brīvības pilsoņiem un vislabāko integrāciju, un lai nebūtu konfliktu starp šītiem eh, un sunnītiem, eh, kurus jūs jau norādījāt, par kuriem lasīt spektatorā. Bet eh, par gribētu zināt, kāds ir jūsu skatījums uh, uz arābu pavasaru, to, kas notiek uh, Ēģiptē, Sīrijā, uh, Tunisijā, un, protams, gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jūsu gaidas attiecībā uz Ženēvu 2, uz Sīriju un arī jūsu Tas būtu ļoti interesanti mums uzklausīt jūsu valsts viedoklī. Lielas paldies, ekscelence. Nu, un jums tagad vārds. Thank you, uh, thank you, the respected. Lielas paldies, godātie parlamenta deputāti. Centīšos neiedziļināties šobrīd pašreizējos notikumos. Jūs jau visi zināt, kas notiek pasaulē, skatāties CNN un visus šos vācu kanālus. Jūs zināt, kas notiek, bet es cenšos runāt par tiem slēptajiem faktoriem, kas ietekmēja mūs, par tiem mehānismiem, kas to visu ir izraisījis. Kad runājam par Sīrijas situāciju, jūs jau zināt, ka Sīrija bija vairāk kā 50 gadus tādas politiskas partijas svarā, kas bija ļoti autoritāriska, izmantoja arābu nacionālismu kā ideoloģiju un vēl to samiksēja kopā ar nedaudz tādām sociālistiskām tendencēm un politikām ekonomikā. Un no sākta gada tas, tā, šī partija bija vienas ģimenes rokās, Alasada ģimenes rokās. Viņa kontrolēja valsti, nu, lūk, vispirms viņa tēvs un pēc tam Bašers Alasads pats. Kad Bašārs Salasats pirmo reizi ķērās pie varas, mēs visi bijām optimisti pilni. Mēs cerā, ķer, cerējām, ka, lūk, viņš atspoguļos dažādu grupu intereses, ņems tās vērā, ka, lūk, būs šis Damaskas pavasars. Jo tajā brīdī no nu, atsevišķu politiskie klubiņi varēs priest par virkni jautājumiem. Bet, nu, jāsaka, visi šie diskusiju klubi tika slēgti, un viņš atgriezās pie vecās valdīšanas manieras kur ir tikai viena politiska partija pie grožiem, un lēmumi tiek pieņemti vienas ģimenes, viena cilvēka, um, vienas ģimenes ieturos ar vienu cilvēku rokām. Nu, un līdz tad nāca arābu pavasars. Tas sākās Tunisijā, pēc tam Ēģiptē, tad Jemenā un Lībijā. Sīrija, protams, sekoja notikumiem. Sākotnēji tā bija tāda tautas kustība, un dažādi mm, sabiedrības grupējumi vienkārši izgāja demonstrācijās, parādot, ka viņi vēlas, lūk, nogāzt šo autoritāro režīmu, aizstāto ar daudzpartiju sistēmu, kur vajag daudzākiem būtu iespēja būt pie varas. Bet sistēma neiesaistījās dialogos. No pašas pirmās dienas viņi centās šo kustību apspiest. Šī apspiešana ilga vairāk kā gadu. Tur bija spīdzināšana, āresti. Jūs taču zināt. Visa veida politiska kustība tika liekta, novērsta, apturēta, līdz kamēr atsevišķas armijas daļas sāka atdalīties, nodibinot brīvās Sīrijas armiju. Brīvās Sīrijas armija arī bija ar politisku vadību, tā saukto e, dažādu grupu alianse. Un šī revolūcija, kā mēs zinām, izvērsās ļoti vardarbīgi. Šī, šis vardarbīgais posms saņēma atbalstu no dažādiem grupējumiem, kas centās, protams, sīriešiem palīdzēt dažādos veidos. Sistēma eh, nu, guva arī zināms atbalstītājus Irānā, Hezbollah, Sīrijā, arī Krievijā. Un sākās karš, pilsoņu karš. Un šis pilsoņu karš tieši pat kā visi citi, kā piemēram Spānijā un citur, pats par sevi ir ārkārtīgi mežonīgs un asiņains pasākums, jo tas ir cilvēks, kur valsts vieniedzīvotāja daļa sāk cīnīties pret pār citiem. Mūsu valsts centās piedalīties starptautiskajos centienos. Mēs esam sprieduši ar mūsu Eiropas draugiem kopā par to, ko darīt ar arābu pavasara draugiem, ar, ar atsevišķām eh, grupām, reliģiskām grupām un spēkiem. Diemžēl, diemžēl parādījās vēl viens jauns elements visā tajā ko, ko kontekstā atsevišķas radikālā islama grupas iesaistījās aktivitātēs, un tad Irākas islamiskā armija ienāca Sīrijā. Nu, te pilnīgi tad palēkā zona, kad nevar zināt, kas īsti pat notika un ku, kas notika, kas patiešām notika un kas tagad ir tikai izrunāts, lai nomalnot otru pusi. Visa šī situācija tiešām šķiet ir tāda ļoti neskaidra. Nu, viena saka, ka viņi ievēro, ka mazākuma tiesības, opozīcija radikāla un teroristiska, nu, šī situācija kļuva tik ļoti sarežģīta un neskaidra, ka pat Eiropas spēki sāka zaudēt virzienu. Jo sākumā taču bija pilnīgi skaidrs, ka lūk šī brīvā Sīrijas armija un pilsoņu opozīcijas valdība ar Eģiptu vai Stambulu atbild, pamatos un sākotnē likās ļoti vienkārši šo situāciju izprast, atspoguļot. Bet nu tad iesaistījās šajā visā mm, attīstībā teroristu organizācijas. Irāks un Sīrijas šī un armija un citi. Un rezultātā, nu jā, te tāds, nu, dažādas tendences izteica, ka šārietis būtu jāuzspiež un, un tā tālāk. Mēs pievērsāmies vairāk šai pilds humānajai traģēdijai, kas valstī šobrīd pastāv. Mēs piedāvājām eh, nu, vienai no lielākajām Sīrijas bēgļu nometnēm Jordānijā palīdzību, izstrādājām programmu māsiņu apmācībai šajās eh, nometnēs, lai būtu medicīniskā palīdzība un lai arī cilvēki varētu gūt izglītību pat kar šī garā kara laikā. Centāmies strādāt ar mūsu Eiropas draugiem kopā Ženēv 1 un Ženēv 2 ietvaros. Esam piedalījušies dažādās tikšanās reizēs Stambulā, eh, Eiropā, apvienotajos Arābu Emirātos, lai centos nonākt pie kaut kādas izpratnes par to, kur varam apvienoties vienotā frontē, jo redzam, ka tas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs tikt pāri šai problēmai un jāveidoja trans, pārejas valdība šādai tranzīta valdībai, ja pārejas valdībai. Ne, nevajad, nedrīk, tā nedrīkstētu turpināt tādu pašu slepkamniecisku režīmu. Un ja pastāvēs tādi režīma elementi, nu, kas, piemēram, nebūs veikuši pastrādājuši noziegums, tad tie, protams, var tikt tālāk integrēt tālākajā politiskajā organizācijā arī pārējais procesā, bet ne citādi. Šis process turpinās. Mēs jau arī nezinām, kādas lielvaras vispār iesaistītas šeit kopumā, vai šīs lielvaras cenšas tikai un vienīgi izspēlēt veco kārti par eh, ietekmes zonu sadalīšanu, cenšoties izspriest, kurā pusē tad būt, jeb tā ir tāda, tas tāds pagaismu, pagaidu posms, un viņi tiešām vēlas veidot jaunu uh, sistēmu, neiz, neeksploatējot minoritātes un uh, neuzsākot kaut kādu cita veida genocīdu jaunas sistēmas ietvaros. Mēs tiešām to vēl šobrīd nesaprotam, jo Krievijas lielvara atbalsta režīmu un arī viņi paši piedzīvo ļoti nopietnas konflikta situācijas. Reizē viņi saka kaut ko vienu, lūk, reizē viņi saka, jā, tas būtu vajādara, citreiz nē jādod iespēja taču piedalīties arī nu, iepriekšējai partijai jaunajās vēlēšanās. Nu, visi šie, visi šie jautājumi ir ļoti neskaidri. Tie paši nodarbina arī Eiropas uh, vadītājus, protams, un Ženēvā par to neret runājam. Kā jūs visi labi zināt, mēs atbalstam arī humanās palīdzības sniegšanu esam nosūtījuši palīdzību, esam vairāk kā 400 miljonus eh, dolāru bēgļiem, slimnīcām, vairāk kā 80 ārstus, māsiņas apmācījuši. Es domāju, ka rezultāti nu, būs turpmākajās mēnešos, nedēļos. Mēs ceram, ka tie būs tie labākie, ka tas neilgsies, nes kādā garumā nebūs 50 garu karš, un cerams, ka atrisināsies arī e, tas citādi nekā Libānas 18 e, gadu pilsoņu karš bez risinājuma, kad nekāda risinājuma nebija. Līdz brīdim, kamēr abas puses tomēr patiešām nolēma atrisināt problēmas. Paldies! Paldies! Nu, jūs jau zinat, ka arī Krievu deklarācijas tiešām ir ļoti tādas um, atšķirīgas, un viņi pārsvarā vēlas arī, protams, izspies no valdības pēc iespējas vairāk, bet Salafranks vēlas īsi e, izteikties tomēr, došu viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, gribu sveikt mūsu vidū delegāciju. Un ir ļoti svarīgi atzīt to, nozīmīgo lomu, kādu jūsu valstī Arābu Emirātiem ir, lai stabilizētu reģionu. Izskanēja jautājumi par uh, lomu Arābu uh, pavasara valstīm un it īpaši attiecībā uz eh, humāno palīdzību un palīdzību bēgļiem. Priekšsēdētāji domāja, ka dzīvē, zinātnē, kultūrā, politikā, sabiedrībā vissvarīgākais starp cilvēkiem ir ne tikai zināt un pazīt, bet eh, mēģināt saprast. Manuprāt, tas ir pamatelements un mums ir jāliek uzsvars ne tikai uz zināšanām, bet arī uz dialogiem, uz auglīgām eh, sarunām un visu, ko mēs varam uzlabot. Un šādā saprašanās un dialoga garā es gribētu uzdot jautājumu ņemot vērā to, ka ir izskanējušas parlamentā bāžas attiecībā uz cilvēktiesību paplis, pap, pap, pasliktināšanos jūsu valstī, gribētu zināt, kā jūsu likumdevēji skatā cilvēktiesību jautājumu un kā mēs varētu padziļināt dialogu, lai tas būtu auglīgs, veiksmīgs un kā mēs varētu stiprināt saiknes esot likumdevēji, jo mūsu parlamentā apņemšanās cilvēktiesību ziņā ir ārkārtīgi liela, un mēs uzskatām, ka tas ir nozīmīgi ne tikai vienam kontinentam, bet visai pasaulē. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs, jūtīgs jautājums, un es gribētu, lai mēs varētu meklēt formulas, kādā veidā varētu mēs tuvināties viens otram. Paldies! Lūdzu, varbūt jūs varētu atbildēt uz šo. Zināsiet, ka cilvēktiesības ir daļa no pilsoņtiesībām vispār. Un uh, tā ir daļa arī no tiesībām, kas piemīt cilvēku grupai, kas dzīvo kādā valstī. Un pēdējās uh, Dažās sanāksmēs mēs esam runājuši par to, ka ir nepieciešams papildināt mūsu likumus, un viens no tādiem likumiem, kurus mēs papildinām, ir likums par bērnu tiesībām. Varbūt tas ir viens no pirmajiem tādiem līkumiem, ja mēs ņemam visu sarā valsts kopumā, tad mēs rakstam precīzu likumu, kur būs aizstāvēts bērnu tiesības. Šis likumdošanas darbs un tam līdzīgi likumdošanas darbi ir kaut kas tāds, ko veids visa sabiedrība kopumā. Mēs esam jauna valsts. Agrāk mums bija cilšu likumi, saskaņā ar kuriem mēs pārvaldījām valsti. Bija arī tradīcijas, kaut kāds tradicionāls attiecības starp Uh, vadītājiem, valsts vadītājiem un dažādiem sabiedrības segmentiem. Ir noteikts arī tradicionāls attiecības starp tēviem un bērniem. Un tagad uh, līdz ar mūsu sabiedrības attīstīšanos sabiedrība kļūst komplicētāka, daudzpusīgāka, parādās arī jaunas uh, daudzpusīgas attiecības starp sabiedrības locekļiem kopumā, atkal dažādām sabiedrības klasēm, vecākiem bērniem. Ir cilvēki, kas ierodas pie mums strādāt kā viestrādnieki, ir cilvēki, kas vienkārši apmeklē mūsu valsti kā viesi. Mēs cenšamies mācīties, mēs cenšamies attīstīties. Un šis process nepārtraukt turpinās. Tas jau ilgst kādu laiku. Un daļēji mēs cenšamies reaģēt uz kādiem notikumiem. Daļēji tās ir tādas evolūcijas sekas. Mēs augam gan administratīvi, gan arī likumdošanas ziņā, pārvaldes ziņā. Agrāk Mēs risinājām daudz jautājumus caur mūsu tradicionālo sistēmu, caur mūsu morāls kodeksu, tradīcijām, paražām, bet tagad mums ir jauna sabiedrība, mums ir jāpieņem jauni likumi, jāvada sabiedrība saskaņā ar modernām metodēm. Jūs droši vien zināsiet no dažādiem ziņojumiem par um, cilvēktiesībām. Ir noteiktas jomas, kur mums ir vērojams progress gadu gaitā, kur mēs esam guvuši kaut kādu labumu. Agrāk um, mēs bijām ļoti vienkārši sabiedrība. Mums, piemēram, neeksistēja tāda lieta kā cilvēktiesniecība. Vienkārši mums bija parasta, parasts dzīves veids, ciltis, cilšu sabiedrība. Tālāk mēs sākām attīstīties, pāraugām par attīstītu valsti, sāka iebraukt dažādi cilvēki pie mums, un mēs nokonstatējām, ka ļoti daudz tādu cilvēku tiek arī ļaunprātīgi izmantoti. Nevienmēr ļaundari ir mūsu vietējie iedzīvotāji vēl pilsoņi, dažkārt ļaundars, ļaunu darītājs varētu būt arī kāds iebraucējs. Līdz ar to mēs uzzinājām par tādām lietām un valdības struktūrās mēs sākam formēt dažādas organizācijas vispirms, lai apgūtu, lai uzzinātu vairāk par šo fenomenu. Tālāk eh, domājam par to, kā risināt šīs problēmas, jo ir nepieciešams procedūras, likumi, dažādas eh, normas, kas palīdzētu tādas eh, ļaundabīgas vai negatīvas e-, elements pirmkārt identificēt un pēc tam kā cīnīties pret eh, cilvēkiem, kas ir, ir izdara kaut kādu ļaunumu citiem cilvēkiem. Ir tiesu sistēma un jāsauc noziedznieki pie atbildības. Arī tas prasa, prasīja zinām laiku, un tagad mūsu struktūrās ir komitejas, kas eh, seko šādiem notikumiem. Un tagad mums ir izveidota jauna komiteja. Mūsu padomē eksistē cilvēktiesību komiteja. Šī jauna komiteja pārtaps par pastāvīgo komiteju. Tas nav pagaidu veidojums. Tātad būs pastāvīga komiteja cilvēktiesību jautājumos, un tur tiks apspriesti likuma projekti, un tiks pētīts, vai šie likumprojekti atbilst labākajai praksē cilvēktiesību jomā, proti vai tiešām atbilst attīstīto valstu normām cilvēktiesību aizsardzības ziņā. Notiks attiecīgas diskusijas. Un vēl bez tam ir arī citi cilvēktiesība aspekti, un par to raksta arī citos ziņojumos, piemēram, par sieviešu tiesībām Bet eh, bieži vien, lasot šos ziņojumus, mēs eh, saprotam, ka varbūt drīzāk tas attiec uz kādām citām valstīm, kur sieviešu pozīcija nav tik stabila kā pie mums. Mums ir gan ministras sievietes, gan vēstnieces, gan koledžu direktoris un tā tālāk. Un arī mūsu centrālajās universitātēs lielākā daļa studentu ir sievietes un jau no pašiem sākumiem mūsu sabiedrības veidotāji, mūsu eh, valsts tēvi teica, ka sievietēm ir jāpiedalās pilnīgi visur, pat armijā un, pol un policijā. No paša sākuma mūsu valsts veidotājs bija ļoti apgaismos, ļoti progresīvs cilvēks, un viņš eh, domāja tieši tā, ka sievietēm ir jāpiedalās arī uzņēmē darbībā, uh, Mums ir sievietes, kuram pieder uzņēmumi. Sievietes aktīvi piedalās pilsoniskās sabiedrības um, aprites. Un dažreiz, kad mēs lasām atkal šos ziņojumus par sieviešu stāvokli un tā tālāk, mēs saprotam, ka tas nav adresēts mums, droši vien kādas citas sabiedrības šeit ir uzmanības centrā. Mēs atzīstam, ka ir noteikts joms, kas ir jātīsta tālāk un vairāk, ir nepieciešama uzlabojumi. Piemēram, darba fronte. Mums ir divu veidu darbinieki, ir tie, kas sniedz. Ir, ir tādi viesrādnieki, kas strādā mājās, kaut kādā mājasēmniecības līmenī, un tad ir tie, kas strādā uzņēmumos celtniecībā un tā tālāk. Pēdējo desmit gadu laikā tie, kas strādā celtniecībā un uzņēmus, viņiem ir jāsāk valkāt ķīveres, un viņi nedrīkst strādāt tajā laikā, kad saule ir viskarstākā. Un ja šāds strādnieks iesniedz sūdzību pret uzņēmumu, tad ir iespējams šo lietu izskatīt eh, divās tiesās. Pirmkārt, ir darba tiesa, kur tiek runāts par šīm problēmām, un vēl mums ir arī tiesu sistēma un procedūra, kā iesniegt izskatīt sūdzību un tā tālāk. Un pēdējā laikā mums ir ļoti daudz tādu gadījumu attiecībā uz atalgojumu. Valdība uzskata, ka darba alga ir jāpārskait tieši uz bankas kontu E, celtniecības strādnieks vai arī darba devējs, kas dod šo darbu, nedrīkst aizkavēt algas izmaksu, ja būs šāda kavēšanās, tad e, darba devējs tiks sodīts. Un vēl ir citi aspekti. Uh, Es varētu par tiem stāstīt arī ļoti detalizēti. Jūsu kolēģi ir viesojušies pie mums un turpinās braukt pie mums, es tā ceru, un mēs arī vedīsim un rādīsim vietas, kur dzīvo mūsu viestrādnieki un strādnieki. Mēs esam gatavi strādāt ar jums. Mēs ne pārstāvam valdību, mēs neesam valdība, bet mēs esam tāds kā konsultatīvs orgāns un mēs strādājam pie šiem jautājumiem nepārtraukti priekšsēdētājs. Liels paldies, ekscelence. Diemžēl laiks skrien ar vēja spārniem, un mums nav 30 gadu mūsu rīcībā. Tomēr šis pirmais kontakts ar jums ir bijis ļoti interesants un auglīgs. Es ceru, ka nākotnē mūsu attiecības attīstīsies vēl vairāk. Kolēģi Nībleri palīdzēs mums šīs attiecības kopt. Paldies, ekscelent! Šulces kungam un arī eh, spīkers vietniecei Alka Baisi kundzei un visiem pāriem kolēģiem. Liels paldies visiem!